Buongiorno a tutti. Labrīt visiem, saka priekšādātāji. Pirms mēs ķeramies pie darba, pie šī rīta darba kārtības punktiem, vēlos nākt klajā ar diviem paziņojumiem. Pirmām kārtām gribu jums pastāstīt par kopējo sanāksmi, ko rīkos Envī un Itre Tā notiks 28. septembrī no 2003 līdz 6.30 pēcpusdienā. Tā būs pirmā viedokļa apmaiņa par ziņojumu. Ietvers klimatu un enerģetikas politikai apvārsnes 2030 gaidot. Turklāt vēlos jums pastāstīt ka pēc tam, kad esam saņēmuši deleģēto aktu par GMES un septiņi deputāti ir iesnieguši iebildes pret šo deleģēto aktu, mums būs jābalso saskaņā ar iekšējo reglamentu. Un balsojums paredzēts šajā kontekstā arī 26. septembrim. Pūkstens, eh, es atvainojos, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir pirmdiena, 23. septembris, 6. pēcpusdienā. Nu, un tad varam ķerties pie darba. Uzklausīšana. Esam nedaudz aizskavējušies šorīt, jo gaidīju, kad kolēģi pamazām ienāks zālē. Nu, jūs jau zinat, ka mums jāpabeidz uzklausīšana pulksten 11. Mums nav vairāk tam laika, un tāpēc ļoti uzmanīgi izturēsimies pret mums atvēlēto uzstāšanās laiku. Šo, šīs dienas uzklausīšanu organizē ITR komiteja. Un to veltīsim kaut kam tādam, kas mums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir svarīgs nozarei, svarīgs konkurencei, ekonomikai. Te runāsim par kosmosa politiku. Vēlamies autonomu rīcību šai jomā, Gal galā tas ir tāds virzītājs spēks, kas var attīstīt tālāk tautsēmniecību, un tāpēc lielu uzmanību pievēršam šai jomai, kur jau izdarīt ārkārtīgi daudz centienu. Bet pārsvarā līdz šim tas noticis starpvaldību kontekstā un nacionālā mērogā, sadarbojoties ar gaisa tehnoloģiju sektoriem un tā tālāk. Mēs tomēr uzskatām, ka, var, ka šī joma varētu veidot tādu pamatu rūpnieciskai ražošanai, nu, piemēram, dažādi veidi satelīta tehnikas eh, un tehnoloģiju ražošanai un virkni aplikāciju veidošanai, izstrādai un tam līdzīgi. Nu, lūk. Tas ir tie ir mūsu kosmosa meklējumi. Atbalstām tos ar diviem milzīgiem ko projektiem Kopernikus un Galileo. Un tāpēc šodien pievērsīsimies Galileo. Šobrīd risinās sarunas par regulu Mūsu referents ir Marinesku kungs šai kontekstā. E, pirmā lasījumā tika panākta vienošanās. Tas, protams, bija visiem kolēģiem e, liels prieks, un balsojums notiks ITR komitejā nākamnedēļ. Es domāju, ka kosmosa industrija gūs priekšro, priekšrocības no Galileo izmantošanas arī rūpnieciskajā nozarē. Vēlamies šai jomā politiku bagātināt, pilnveidot. un tas viss iekļaus mūsu šīs dienas uzklausīšanas kontekstā. Niblers kundze savukārt ir referenti, kas strādā pie pašiniciatīvas ziņojuma par rūpniecisko kosmosu politiku un gaisa telpas industriju. Un tas ir svarīgs arī, šī joma ir svarīga arī tāpēc, ka tur ir ārkārtīgi daudz darba vietu. Tāpēc šeit ir vajadzīga efektivitāte attiecībā uz EGNAS eh, sākotnējo palaišanas fāzi. ESA aģentūra tāpat spēlēs būtisku lomu, lai nodrošinātu efektivitāti un ziņojums, pie kura es strādāju, arī sasaistīts ar šo jomu un operatīvajām funkcijām, drošības eh, funkcijām un tam līdzīgi. Grozījuma iesniegšanas termiņš manam ziņojumam ir rīt, 19. septembris, bet nu tagad uh, došu vārdu Limbras kundzei, kur ir atbildīga par pašiniciatīvas ziņojumu. Šajā ziņojumā viņa pēta tās priekšrocības, ko Eiropas kosmosa rūpn rūpniecībai nozarei piedāvā ekonomika kopumā. Un tāpēc, lūk, nu tiešām bez vilcināšanās sāksim darbu. dosim vārdu Nīblers kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godāmais Rolfa kungs, godāmie tā pārējie referenti, godāmie eh, kolēģi. Uh, Arī no manas puses vispirms vēlētos jums eh, novēlēt eh, jauku dienu. Man ir liels prieks, ka mēs eh, šodien varam strādāt pie tik interesantas darba kārtības, un es vēlētos pateikties ar Toriju kundzei, mūsu ītri komitejas priekšsēdētājai. Mēs Eiropas parlamentā pagātnē vienmēr esam iestājušies par tādu godkārīgu, ambiciozu kosmosa politiku. Es nezinu, cik daudz dažādu rezolūciju un ziņojumu mēs esam sagatavojuši, lai uzsvērtu, cik būtiska mums ir uh, šā, šāda veida politika un ka mēs vēlamies uh, tai uzstādīt ļoti tālajošas mērķus. Protams, tas attiecas arī uz kosmosa industrijas politiku. Te Jānī kungs, komisārs, kas mums ieradīsies pavisam drīz, lai nāktu klajā ar paziņojumu un par iniciatīvas ziņojumu, pie kura mēs kopīgi strādājam, uh, arī noteikti es to norādījis. Mums ir jādomā par Galileus un Kopernikus programmu tālāku rūpniecisku izmantošanu. Eiropai tā ir ļoti nozīmīga tēma. Tieši tāpēc esmu ļoti priecīga, ka šodien mums ir iespēja intensīvi diskutēt par šiem jautājumiem. Man ļoti būtiski ir tas, un šīs uzklausīšanas sākumā es vēlētos to arī uzsvērt, ka Galileo programma noteikti būtu jāpabeidz un Kopernikus uh, programma noteikti ir jāturpina. Abas šīs programmas ir simboli mūsu kosmosa politikai, un es arī ceru, ka 2014. gadā šīs programmas varēs uh, dot daudz kā jauna un varēs uh, tikt sasniegti šo programmu mērķi. Paralēli tam visam mums vajadzētu arī strādāt pie Galileo programmas. Esmu strādājusi ar pilsoņiem, esmu ar viņiem diskutējusi un vienmēr esmu eh, dzirdējusi jautājumus, kāpēc gan Eiropas Savienība vēlas šo Galileo programmu. Visi taču pazīst eh, Eh, GPS sistēmu Amerikā, un visi vienmēr jautā, ko tad mēs no tā gūsim. Deputāti vienmēr ir dzirdējuši šādus jautājumus. Mums ir ļoti būtiski komunicēt ar mūsu cilvēkiem un stāstīt, kāpēc mums ir vajadzīga pašiem sava satelītu navigācijas sistēma šeit Eiropā un ko mēs varētu no šādas sistēmas gūt. Šīs dienas temats attiecas uz komerciālu izmantošanu. Cik tālu mēs varētu Galileo un tās pakalpojumus attīstīt tālāk, lai MVU varētu tos izmantot? E, ko varētu šīs programmas dot, lai rūpniecība varētu tālāk attīstīties. Šeit esam uh, piesaistījuši izcilu referenti. Pirmajā panelī runāsim par izaugsmes cīnēju ekonomikā, uzklausīsim GSA aģentūras izpildu direktoru Karlodes Dorides. Es tāpat arī vēlētos sirsnīgi sveikt Klauso Herbertu Rolfu, kurš ir mārketinga menedžeris Klās Agrosystems uzņēmumā. Viņš ir eksperts no rūpniecības aspekta. Viņš mums varēs pastāstīt, ko uh, kosmosa politika un kosmosa politikas rūpnieciskā puse varētu dot uh, Eiropas ekonomikai un rūpniecībai. Otrajā panelī, godāmie kolēģi, mēs runāsim par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši par patentiem, uh, par šo jautājumu sasākni ar Galileo. Šajā jomā parādās arvien vairāk patentu. Uzskatu, ka šis otrs panelis ir ļoti būtisks, lai mēs varētu pārdomāt, vai ir politiska nepieciešamība rīkoties. Varbūt mēs varētu pārdomāt, vai patentu struktūras pārvaldība ir jāmaina politiskā ziņā. Es ļoti eh, labprāt uzklausīšu ekspertu viedokļus otrā paneļa ietveros. Uzskatu, ka šodien, 2013. Mm, gadā, tad laicīgi pirms tiek eh, piedāvāta pirmie pakāpojumi, mm, mums ir pienākums pārdomāt, vai patentu jomā nav kas jādara. Uzskatu, ka šīs divas stundas būs patiešām saistošas un interesantas. Tas būtu no mans puses viss. Es eh, vēlētos eh, tagad jautāt priekšādātājai, vai Jūs vēl vēlaties ko teikt, vai arī es varu uzreiz dot vārdu Desdorīdes kungam? Es domāju, es pateikšu vienkārši paldies, un tad jūs varēsiet tālāk vadīt sanāksmi. Lielas paldies, Nīblers kundzei, paldies par šo prezentāciju. Nu tad sāksim darbu ar pirmo panelu vispirms, kas apskatīs kosmosu kā dzinēju spēku tautsēmniecībai. Un vispirms došu vārdu Karlsam Desdorīdes kas ir gaisa aģentūras izpildirektors. Priekšādātāji, godātie deputāti, esmu pagodināts, ka varu būt šodien šeit un piedāvāt mūsu aģentūras viedokli par to, ko mēs, ko mūsuprāt jaunais GNSS nozīmē tautsaimniecībai. Un varbūt piedāvāt kaut kāda veida līd, iespējas, kas, ko jūs tad tālāk varat atbilstīgi izmantot. Kosmos tehnoloģijas un to piemērošana šobrīd ir tirgus un pilsoņu rokās. Vēl pirms pieciem gadiem GNSS aplikācijas un pakalpojumi e, sāka ienākt mūsu ikdienas dzīvē. GNSS ir kļūst par ļoti stabilu komponentu globālajā ekonomikas darbībā un šobrīd ir divi miljārdi viedtālruņu ar GNSS kapacitāti, kas pasaulē tiek izmantoti, un tiek paredzēts, ka turpmāko desmit gadu laikā GNSS funkcionalitātes eh, izmantošana pieaugs eh, divreiz no 30% šobrīd līdz apmēram 60%. Tātad divi no trim mobilajiem telefoniem tiks aprīkot ar GNSS Eh, funkciju. Eiropā jau šobrīd vairāk kā viena trešā daļa automašīnu, jauno automašīnu tiek aprīkots ar GNSS. Satelīti atbalsta eh, šos centienus optimizēt satiksmi pilsētās un padara arī mūsu vidi mazāk piesārņotu. GNSS aplikācija tiek izmantota šobrīd arī, lai ja, eh, arī aviācijā, civilajā inženierijā, lauksaimniecībā, kuģniecībā. Uh, un virkne citu sektoru. Investīcijas navigācijas sistēmā un pakalpojumos eh, nes un turpinās nest ļoti daudz taustāms rezultātus tirgumu. Pievērsīsimies tagad dažām, kon dažiem konkrētiem skaitļiem. Neskatoties uz ekonomikas krīzi, tot kopējie ieņēmumi globāli no GNSS tirgus tiek paredzēti arvien palielinātākos apmēros turpmākajos gados, apmēram 9% apmērā pieaugums gadā. Lielākais eh, gaidāmais pieaugums, projicētais pieaugums būs saistībā ar vietas noteikšanas pakalpojumiem ceļu sektorā turpmākajos desmit gados. Šīs divas jomas pilnīgi noteikti veidos vairāk kā 90% no kopējā tirgus. Saskaņā ar, ar SAO datiem katrs eiro, kas tiek investēts kosmosā, uh, var ienest no četriem līdz deviņām reizēm vairāk ieņēmumu tirgu. GNSS gadījumā e, atdeve investīcijām ilgtermiņā varētu būt pat vēl augstāka. Katrs eiro, kas tiek investēts no valsts puses GNSS sistēmā, viedajā transporta sistēmā var radīt, saskaņā ar mūsu analīzi, līdz pat desmit reižu vairāk tautsaimniecībai. Tas pierāda, ka lielākā daļa no GNSS tirgus ir tieši šajos gala izmantošanas produktos un pakalpojumos. Nozare un konkrētāk MVU iesaiste tāpēc ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs varētu pilnībā izmantot Eiropas GNSS infrastruktūru investīcijas kosmos programmās turklāt būtu e, jārīko tā, lai, ņem vēr, lai tiktu ņemt vērā sociāla ekonomiskās priekšrocības, piemēram, lūk, papildus darba vietas, vairāk ieņēmumu industrijai, rentabilitāte pakalpojumu izmantošanā līdz 2027. gadam, tātad nu, turpmākajos 14 gados, sociāla ekonomiskās priekšrocības no EGNUS un Galileo piemērošanas tiek lēstas apmēram 90 miljārdu eiro apmērā. Šeit iekļaujam arī priekšo, tādas priekšrocības kā, piemēram, ceļojuma laika samazināšanās, degvielas apjoma samazināšanās konkrētai distancei un tam līdzīgi. Šobrīd Eiropā apmēram 300 tūkstoši cilvēku strādā kosmosa industrijā. Uh, un tas notiek gan pakalpojumos augstākā līmenī, gan arī gala um, patērētājiem pietuvinātojos pakalpojumos. Tātad kopā 300 tūkstoši darba ņēmēju šai jomā. Tik lāsts, ka apmēram 15%, 15% no šiem cilvēkiem ir saistīti tieši ar GNSS. Pastāv pieprasījums pēc darba vietām kosmosa industrijā ne tikai inženieriem un zinātniekiem, bet arī IT speciālistiem, biznesa pārvaldītājiem, administrācijas darbiniekiem un virkne cita veida um, profesijām. Tas nozīmē, ka investējot kosmosa programmas, Eiropa veido jaunas darba vietas, tā veido jaunu cilvēku kapitālu ar zināšanām, ar prasmi, tas novadīs pie jaunām tehnoloģijām un produktu novatorisma. Tas pilnīgi noteikti ļaus mums um, veidot daudz attīstītākas tehnoloģijas un ļoti svarīgi to atcelēt atcerēties. Ar Galileo eh, Eiropa šobrīd investē tās nākotnē. Papildus Galileo sistēmas attīstībai pirmā globālā eh, satelītu nā, pozicionēšana sistēma pils, eh, pils, civiliem mērķiem ir šī sistēma. Mēs varam cerēt, ka Eiropas loma pieaugs arī pasaules globālajā arēnā. Pateitosiet jaunajam Eiropas GNSS. Kāda tad ir Eiropas GNSS aģentūras loma? GNSS pieņemšanas veicināšanā. Mūsu aģentūra eh, čakli strādā pie tā, lai maksimizētu ieguldi, eh, priekšrocības, ko var gūt no šīm sistēmām. Aģentūras centrālais mērķis ir radīt piemērotu klimatu Eiropas uzņēmumiem un pilsoņiem, lai izmantotu priekšrocības, ko piedomā abas šīs eh, avangarda programmas. Nākotne piedāvā jaunas perspektīvas tirgus attīstībai GSV e gadījumā. Pirmām kārtām atbalsts novatorismam, apvārsnes 2020 ietvaros, spēcīga tirgus uh, izveide. Otrām kārtām galveno interesantu un dalībnieku iesaistīšanu no vērtību ķēdes, tātad te runājam par ražotājiem, aplikāciju izstrādātājiem, sistēmu integrētājiem, EGNSS pieņemšanā. Tas ir galvenais aģentūras uzņēm, uzdevums - veidot dialogu ar galvenajiem dalībniekiem. Un visbeidzot, lietotāja segmenta izstrāde, kur ietvaros cenšamies plašā mērā piemērot Eiropas Savienības GNSS. Ļaujot man uzsvērt pāris rezultātus, kas jau tikuši sasniegti. Pirmām kārtām gribam atsaukties uz civilo aviāciju. Eiropas gaisa spēki un aviolīnijas jau iegūst priekšrocības no EGNUS. Uh, instrumentu pieejas procedūras. Šobrīd 87 uh, eh, lidostas Eiropā ļoti labi veiksmīgi izmanto EGNOS. Kas ir Galileo priekštecis? Pateicoties tirgus izstrādēji, divas trešās daļas no, ar divas trešdaļas no Eiropas lauksaimniekiem izmanto GNSS Eiropā. Ņemot vērā, ka tā ir pieejama sistēma un gana precīza, precīza lauksaimniecības precizitāte iespējams padarīt par demokrātisku pakalpojumu. Tas nāk par labu lauksaimniekiem un ļauj potenciāli augt arī Austruma Eiropas lauksaimniecības sektoram. Nu, šos, šos rezultātus pēc brīža mums arī apstāstīs uh, Rolfa kungs. Turpmākos desmit gadus GNSS tiks izmantots arvien vai lielākā mērā arī dzelzceļu sektorā. Mēs esam paredzējuši, projicējam, ka 30% no vilcieniem drīz vien, pavisam drīz, tiks aprīkot ar GNSS iekārtām. Eiropas GNSS aģentūra šobrīd ļoti intensīvi strādā piegnes un Galileo iestrādes arī citos tirgus segmentos, piemēram, ceļu sektorā, pilsoni, e, civil inženierijā, kuģniecībā un tā tālāk. Mēs varam teikt, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka jau šobrīd aptuveni 30% no pašās pastāvošajiem modeļu saņēmējiem ir pieņēmuši Galileo. Tas ir svarīgi. Ņemot vērā, cik tālu ir pavirzīsies uz priekšu jau Galileo palaišana. Tagad gribētu uzsvērt vēl vienu ļoti svarīgu elementu, kas saistīts ar sistēmu, un tas ir regulējošais darbs, tātad eh, likumdošanas darbs. Uh, ārkārtīgi svarīgi par to domāt, jo GNSS industrija, e, industrijai jāietver arī Galileo, it īpaši attiecībā uz masu tirgu. Jā, varam nākt klajā ar virkni svarīgām atsaucas punktiem uz īkval nu, regulējumu, pie, vien, tātad šo vienlīdzīgo regulējumu pasažieriem, kas izmanto dažādu veidu transportu un arī, piemēram, e, pirmās palīdzības izsaukšanas. Apmēram 150 miljoni automašīna Eiropā 250 miljonu automašīnu Eiropa tiek pakļaut šādam regulējumam. Digitālie takogrāfi, e, kas tiek regulēti, regulēs 30 miljonu smago automašīnu, kas šobrīd tiek izmantotas Eiropā. 112 e, e, telefonu līnijas regulējums tāpat attieksies uz ļoti daudziem viedtelefonu izmantotājiem Eiropā, apmēram 300 miljoniem. Tātad, lūk, jaunas dimensijas, jauns būtiskums kas e, tirgus, tirgu parādās arī regulējumiem pasākumiem. Noslēgumā gribētu jums pastāstīt, ka Galileo šobrīd ieiet ļoti konkurēt spējīgā scenārijā kur, ar citām sistēmām, kas tiek veidots vai jau pastāv, un gala pakalpojumu uh, tirgus attīcās strauji. Šobrīd meklējam instrumentus un resursus papildus ārpus pētniecības programmas, lai atbalstītu novatoriskas idejas Eiropā kam būtu augsts tālāks, tālāks attīstības potenciāls. Nu, piemēram, šobrīd pētām ar Eiropas komisiju iespēju izmantot citus finanšu instrumentus un nevis tikai apvārsnes 2020, lai mēs radātu patiešām tādas veicinātu uzņēmējdarbības iniciatīvas, kas pietuvinātu tirgumu. Patiesais izaicinājums mūsu priekšā būs izmantot Galileo konkurētspējīgās priekšrocības salīdzinot ar citām sistēmām. Esmu pārliecināts, ņemot vērā šo papildus Egnos un Galileo vērtību, pašreizējie regulē, eh, likumdošanas darbi piedāvās papildus finansējumu jauno GNSS aplikāciju izstrādē. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa, lai lūk izmantot šo pašreiz uzsākušo straumu un tāpēc nestu Eiropai daudz labumu. Paldies! Ah. Carlo De Dorides per la Uh, liels paldies uh, Desturīdas kungam par šo prezentāciju. Un tagad došu vārdu Klausam Herbertam Rolfam, kurš ir mārketinga uz, uh, agrosistēmas uzņēmumā. Mikrofonu. Oh, Jā, danke par. Mm, paldies par uzaicinājumu priekšsēdētājs kundze. Desmit minūtes jūs teicāt. Uh, Nu, parasti par šo tematu es varētu runāt pat divas stundas. Nu, mēģināšu tomēr iekļauties desmit minūtēs. Lauksāmniecība un satelītu tehnika daudziem pilsoņiem un arī visticamāk eh, daudziem eh, šajā zālē nešķiet eh, savienojami temati. Es gribētu savu, uh, sadaļu iedalīt, uh, savu uh, uzrunu iedalīt četrās sadaļās. Pirmkārtām runāšu par tendencēm, uh, pēc tam runāšu par viedu lauksaimniecību. Ļoti bieži uh, žurnālos un avīzēs mēs par to varam tagad lasīt, un uh, pēc tam arī es runāšu par nākotnes redzējumu. Kas tad uh, mūs cen uz priekšu? Pašlaik mums ir apmēram uh, 7,1 mil miljardi cilvēku uz šīs planētas, pavisam drīz mēs būsim vēl vairāk. Uh, Un, ja es iedziļinos šajos skaitļos, tad mm, pārtikas produkti, uh, graudi un arī gaļa ir vajadzīga arvien vairāk. Katru uh, dienu mēs zaudējam arī uh, āramo zemi. Šīs teritorijas sarūk, bet mums ir uh, jāpabaro ar sarūkošajām teritorijām arvien vairāk cilvēku. Tiek uh, ražoti dažādi traktori, dažādi lauksaimniecības tehnika, un uh, pirms kādu laiku mēs sākam nodarboties arī ar lauksaimniecības elektroniku un programmatūru. Profesors Rādemahers ir teicis, ka uh, šo pasauli mēs varēsim pabarot tikai tad, ja mēs uh, uz katru zemes kvadrātmetru nodrošināsim lielāko inteliģenci. Vieta lauksaimniecība. Man ļoti patīk šāda aina. Uh, Mēs e, redzam, cik digitāli ir kļūsi mūsu pasaule. E, e, vecākie mūsu vidū iespējams mācījās skolā par bināro kodu, šodien to visu mums aizstāja Apple. Nākamais, kas mūs arī dzen uz priekšu, mēs nevaram kļūt arvien lielāki un smagāki un platāki. Mēs redzam, ka Eiropā mēs esam nokļuvuši tādā kā uh, Ehm, pie tādas kā robežas attiecībā uz tehnikas tālāku attīstību. Mums ir jādomā, kā šo tehniku padarīt inteliģentāku un gudrāku. Mums ir jādomā, kā mēs nokļūsim no Egnos līdz Galileo. Galileo ir tikai viena medaļas puse, Kopernikus programma ir otra šī puse, un par to es runāšu mazliet vēlāk. Šie modeļi mums rāda, un iespējams, ka arī dokumentos jūs redzēsiet, ka uh, šajā trīstūrī notiek uh, un ir redzamas visas uh, uz satelītiem balstītās uh, tehnoloģijas tendences. No lauksaimniecības puses, ja es esmu uzņēmējs, tad es vēlos redzēt savu uzņēmumu tā kā no tālienes. Pēksim, paskatīsimies uz lauksaimnieku kaut kur pie Parīzes, Mīnsterē, uh, Eh, kaut kur Vestfālenē vai arī Polijā. Mums ir piena ražošana, cūgaļas ražošana. Pēdējo gadu uh, laikā šie uzņēmumi ir uh, palielinājušies par 15%. Lauksainiecības produkcija mūsdienās ir vajadzīga arvien vairāk. Un mēs vēlamies uh, nodrošināt šo produkciju, bet tam mums ir vajadzīgi satelīti un navigācija, mums ir jāzina, kur eh, šīs mašīnas atrodas, ir jānodrošina, eh, kā mēs varētu šoferiem palīdzēt. Mēs nevaram vispār iztikt bez šoferiem, mēs varam vienkārši viņiem palīdzēt. Es gribu teikt, ka nav uh, nemaz jautri uh, kā šoferim uh, braukt pa ceļu turpu un šurpu ar ļoti mazu ātrumu, un mums šiem šoferiem ir jāpalīdz ar jaunām tehnoloģijām. Otra puse ir mūsu pilsoņi. Pilsoņi no lauksaimniekiem prasa ar vien labāku un precīzāku informāciju par saviem pārtikas produktiem. Es kā lauksaimnieks arī vēlos, lai eh, šī, eh, jau, šī mazā meitenīte uh, ar prieku tiešām kož savā maizītē un dzer savu piena glāzi, šis piens un maizīte ir radušies. Cerams, ka mēs nākotnē to arī varēsim izdarīt. Šajā attēlā jūs redzat no labās puses Galileo satelītu un kreisajā pusē jūs redzat Kopernikus vai vismaz kā to, kā būtu jāizskatās Kopernikus satelītam. Un šis Kopernikus satelīts palīdz traktoram divos veidos. Kreisajā pusē mēs redzam uh, Eh, cik tālu ir attīstījusies biomasa uz šī, eh, eh, uz šīs teritorijas. Līdz ar to mēs varam ļoti ātri pateikt, vai ir bijuši ziemas laikā kādi zaudējumi vai nē. Un ar Galileo satelītu īsnībā to nemaz tā īsti vēl nevar redzēt. Uh, Tāpat arī mēs varam noteikt, vai eh, jaunā sēja dos eh, kaut ko labāku. Jaunais eh, satelīts pa, no jūsu puses skatoties, tas atrodas pa labi, rāda jau, cik tālu ir nokļuvu, tas ir daudz precīzāks. Mēs ceram, ka nākotnē mēs varēsim nodrošināt precizitāti līdz pat 2%, 2 centimetriem. Tas nozīmē, ka mm, mēs varēsim daudz uh, labāk noteikt uh, un arī daudz uh, vairāk saražot. Šeit mēs esam tādā zonā, kur vairs nav vispār nekādu karšu, mums ir vajadzīga jauna precizitāte. Uh, Un ko tas nozīmē videi? Ja visi Eiropas lauksaimnieki uzlabotu savu precizitāti par 5%, mēs eh, varētu nodrošināt, lai viss Eiropas parlaments varētu pārvietoties no Berlīnas līdz pat Madridei. E, varētu nolidot vairākus tūkstošus kilometru. Mēs varam šeit ietaupīt daudz līdzekļu, un mēs varēsim vidēji palīdzēt arī uh, daudzējādā veidā. Ķīmiski, augu aizsardzības līdzekļi, degviela, tas viss var tikt ietaupīts, jo galu galā visas šīs lietas nodara vidē kaitējumu. Noslēgumā pavisam īsi gribētu sīkāk pastāstīt par Kopernikus sistēmu un kas no tās izriet. Mēs visi esam mazliet vīlušies. Šis, šī dažu mēnešu kavēšanās mums izmaksās veselu gadu, jo lauksaimniecībā šīs sezonas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir partneri, kas darbojas un 2014. gadā šie partneri vēlējās darboties ar, ar pilotprojektiem, bet, diemžēl, tas mm, tagad nevarēs notikt, un tas, protams, mūs eh, rada nelielu vilšanos, bet nu cerams, ka 2015. gadā mēs varēsim to nodrošināt. Pa kreisi, es atvainojos, eh, pa labi atrodas attēls, kurā jūs varat redzēt eh, aprēķinus. Vidējais attēls ir radara attēls, to, ko Kopernikus vajadzētu nodrošināt. Un šeit mēs ļoti labi varam redzēt, eh, kādas ir atšķirības, vai arī, ka šeit ir ļoti labi saprotama informācija, un cerams, ka uh, nākotnē mēs varēsim izmantot šādus Kopernikus attēlus. Uh, eh, Lielas paldies, un uh, jebkurā gadījumā es vienmēr esmu gatavs ar jums diskutēt par šiem jautājumiem. Grazie. Veramente. Liels paldies Rolf kungam. Nīblers kundze, nē. Vai kāds cits runātājs zālē gribētu uzdot jautājumus, komentārus, mēs varētu uzklausīt pāris. Gerek kungs, lūdzu. Paldies! Jāsaka, ka tas viss, ko uzklausīju, izklausās ļoti iespaidīgi. Un ir skaidrs, ka jūs gribat padarīt visu efektīvāku, bet ja jums ir ļoti tāda rigīda sistēma un nav alternatīvu, tad šī rigīdā sistēma sastingusīs visam ir jādarbojas. Un ja ir viens elements, viens uh, ķēdes posms, kurš izkrīt, kurš nedarbojas, tad pastāv divi iespējami riski. Pirmām kārtām var gadīties, ka kosmosa telpā ir uh, slikti laika apstākļi. Ir daudz un dažādi solāri apstākļi, laika apstākļi, kas var ietekmēt uh, laika apstākļus kosmosā un arī varbūt cilvēka radīta iejaukšanās. var gadīties, ka satelīts kaut kādā veidā nobloķējas ar, eh, teiksim, ar kādām metāla skaidiņām vai eh, alumīnija eh, foliju un pilnībā zūd jebkāda informācijas pārraida. Pārtrūkst viss šie sakari. Paldies, saka priekšsēdētāja nākošais kolēģis Bržinis kungs. Paldies! Mans jautājums ir sakojošs. Es esmu no Čehijas republikas. Un manā valstī mūsu visauglīgākajos zemes reģionos mums ir GPS sistēmas. Mēs tās lietojam tādiem pašiem nolūkiem. Tas, ko jūs piedāvājat, kāpēc tas būtu labāks? Un kādas ir priekšrocības salīdzinot ar GPS sistēmu? precizitāte lauksaimniecībā balstoties uz uh, precīzi ievadītu informāciju, balstoties uz uh, GPS un satelītu attēliem. Jā, par to mēs Čehijas republikā zinām un mēs izmantojam to, jo e, vēsturisku iemeslu dēļ Mums ir ļoti plašas, lielas lauksaimniecības, un lauksaimnieki var atļauties šādas pakalpojums, bet kādā veidā jūsu sistēma būtu labāka par GPS? Paldies, saka priekšsēdētāji. Ja vairāk neviens jautājums nevēlas uzdot, tad došu vārdu Desdarīdis kungam pirmiem atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji, Sartorī kundze, es eh, noteikti varu. Uh, uzņemties atbildēt uz pirmo jautājumu, uz otro es pieņemu varbūt uh, Rolfa kungs. To labāk varēs atbildēt. Tātad, par šīs sistēmas rigīdumu, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs moments. Es jau runāju par Galileo dotajiem labumiem, jo Galileo sasaistīs esošā GPS sistēmas darbību. Tātad viena no vērtībām Galileo rīt būs tāda, ka būs šī kapacitāte papildināt un pastiprināt esošo GPS sistēmu. Un tas ir viens no galvenajiem ieguvumiem, ko jau atzīst mūsu kolēģi okeāna otrā krastā. Un tik tiešām gan precizitāte un pieejamība, tātad, ja ir vairāk satelītu, kosmosā. Tas var uzlabot sniegumu gadījumā, ja viena no sistēmām nedarbojas ar pilnu kapacitāti. Vēl viens aspekts - Galileo un tāpat arī GPS dod specifisku signālu, kas tiek uzskatīts par tādu ļoti robustu, spēcīgu attiecībā uz džemingu un tam līdzīgām lietām. Tātad šis signāls ir īpaši paredzēts, um, lai varētu stāties pretī kaut kādiem ļaunprātīgiem kaitējumiem vai uzbrukumiem, un tas uzlabos sistēmas uzticamību, protams, dažiem pakalpojumiem. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, ir tas, kā Galileo un Egnus, un it īpaši Egnus, ir paredzēti arī drošībai, kritiskiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka tiek sniegt arī tā sauktā integrētā, integrētā informācija, ja jebkāda iemesla pēc pie, pakalpojums nav adekvāts, tā tad ir nepietiekama funkcionēšana, tad lietotājs sešu sekundžu laikā saņem informāciju, ka informācija nesniedz informāciju pēc pilnas kapacitātes un tad var pārslēgties uz citu sistēmu. Tā tad gribēju tikai teikt, ka, protams, uzticamība sistēmai nozīmē, ka sistēmai ir jābūt zināmā mērā rigīdai, bet tas ir nu ne vairāk, ne lielākā mērā kā citās jomās. Tātad šī paredzētā GNSS sistēma sniedz jums šādu drošību. Paldies! Paldies Dorīdas kungam, un tagad vārds uh, Ralf kungam. Fidelies. Eh, sirsnīgs paldies par jautājumu. Es domāju, ka tas ir absolūti pareizi. Jūsu reģionā, ja es atceros 90. Eh, gadu beigas un 90. gadu sākumu, tad es eh, devos uz KPS konferenci. Tur bija ļoti daudz jauku jaunu cilvēku, kas par šo laiku, iespējams, ir kļuvuši mazliet vecāki, bet jūsu reģionā patiešām šī attīstība ir gājusi jau ļoti tālu uz priekšu. Uh, Es domāju, ka mēs nestrādājam tikai ar Galileo sistēmu. Mēs varētu šodien strādāt ar visām lielākajām satelītu sistēmām. Taču es vēlētos, un tas iespējams ir svarīgāk, e, jautājums, kuru jūs uzdodat, ir šāds. E, kādai tad ir jābūt pievienotāja vērtībai? Nu, jā, ja mēs paskatāmies uz iepirkumu nosacījumiem, tad, protams, tie ir varbūt atšķirīgi, bet ja mēs paskatāmies uz Eiropas satelītu tehnoloģiju, tā mums ir un ja tā ir tik laba, tad mums eh, nav nekādu problēmu ar to strādāt. Mēs to darām ar Egnus jau labu laiku, un mēs gaidām arī uz Galileo, un gaidām arī Kopernikus. Šeit jūsu jautājums ir pamatots. Mēs nedaram neko īpaši labāku. Mēs strādājam ar labāko tehniku, kas mūsdienās ir pieejama. Eh, mēs nevaram strādāt lielajos uzņēmumos ar prototipu tehniku. Mums ir vajadzīgas stabilas sistēmas. Uh, Un ko tad eh, Galileo izdarīja? Es jau 30 gadus strādāju šajā nozarē. Sākumā mums bija GPS, GPS signālam bija 1, 2, 3 metru nobīde, Un ar Eiropas parlamenta lēmumu tika izveidots Galileo, un līdz ar to GPS kļuva daudz precīzāks. Nezinu, vai tā bija sagadīšanās, vai tas tika darīts ar nolūku, bet es domāju, ka mums vajadzēs strādāt ar Eiropas sistēmu. Ja šāda sistēma būtu, tad mēs to izmantotu. Nībler. Paldies, Nīblers kundze. Paldies, es arī vēlētos vēlreiz uh, pie tā. Uh, palikt. Es uzskatu, pie Galileo mēs strādājam jau vairākus gadus. Eiropas parlaments ir um, sniedzis savu atbalstu, ir centies nodrošināt lielāku finansējumu, bet mēs uzskatām, ka uh, šām saradītajām vērtībām ir jāpaliek Eiropā, ir jānodrošina iespējas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedāvāt dažādus pakāpojumus. Protams, ja tas tiek finansēts ar valsts atbalstu, tad uh, tam ir jānāk par labu Eiropiešiem. Uh, Kolēģi no citām komitejām strādā pie dažādiem skandāliem, pie ENS skandāla, un ir skaidrs, ka mēs nevaram būt atkarīgi no citām valstīm. Tieši tāpēc mūsu pašu satelīta sistēma mums ir ļoti būtisks jautājums. Mēs, kā parlamentārieši, vienmēr esam par to iestājušies. Tieši uz to norāda arī šodien organizētās diskusijas. Mums ir jāskatās, cik tālu šie projekti virzīsies. Es, protams, saprotu, ka e, kolēģi piemin dažādas problēmas, e, rodas jautājums, vai būs vajadzīgais e, finansējums, lai galā varētu turpināties. Kāvadas kungs minēja, ka varbūt dalība valstis varētu mm, nacionālā līmenī risināt šo jautājumu, bet ja šeit ir runa par Eiropas līmeņa projektu, tad noteikti vajadzētu dot iespējas visām dalībvalstīm šādā projektā piedalīties. Es gribētu uzdot jautājumu, kas vairāk attiecas uz otro paneli. Desdorīdes kungs teica, ka GSA ir sērunu partneris attiecībā uz attīstāmajiem pakalpojumiem Galileo izmantošanā. Vai patentu tiesības arī ir temats, kas uh, jūsu aģentūra nodarbina? Vai šeit esat saskārušies ar grūtībām? Es e, nezinu. Es gribētu zināt, kā jūs risināt šādas sarunas ar pakāpojumu piedāvātājiem. Labi, paldies. Tad e, pēdējais e, atbilžu rauns un tad turpināsim. Paldies. Jā, jautājums par uh, intelektuālām īpašam tiesībām, jāsaka, ir ārkārtīgi svarīgs, un ar to mēs arī šodien ļoti izteikti saskaramies. Jāsaka, tas nav tieši mūsu aģentūras atbildības jautājums, tā ir politika, kas piekrīt vairāk attīstības jomai, bet Eiropas GNSS aģentūra ir tirgumu ļoti tuvu stāvoša un tāpēc arī cieši sadarbojas ar komisiju. Tātad, protams, ka skaidrs, ka intereses ir aizsargāt investīcijas, kuras veic Eiropa. Un jautājums ir jārisina tagad, jo Galileo šobrīd ieiet uh, komercializācijas fāzē. Mēs katrā ziņā cenšamies definēt šo politiku kopā ar komisiju. Paldies! Bene, jo ringrazio. Labi, paldies, saka priekšnēdātāji. Paldies mūsu paneļa runātājiem, Desdarīdas kungam un Rolf kungam. Līdz ar to mēs varam noslēgt savu pirmo uzklausīšanas daļu, un tagad došu vārdu Ekaterīni Kavada un Žanšārla Urkāta kungiem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 Bene, iniziamo il secondo panel, proprietà intellettuale. Labi, tad mēs pārējām pie mūsu otrās uh, uzklausīšanas daļas, un tas ir uh, intelektuālā īpašuma uh, iespējas un izaicinājumi nākotnē. Došu vārdu tagad Katerīni Kavada kundzei, viņa ir juridiskā dienesta vadītāja attiecībā uz GNS, GNS programmas budžetu un institucionālajiem aspektiem. Paldies Sartorī kundzei, labrīt visiem, arī tūkiem. Pirmkārt pateicos par uzaicinājumu. Es gribētu paust savu pateicību par to, ka esat norganizējuši šīs dienas uzklausīšanu. Mums bija tāds iespējas, kā Nīblers kundze teica, ka 2014. gads tuvojas, burtiski būs pēc dažiem mēnešiem, mums ir jābūt gataviem, jo pirmie Galileo pakalpojumi tad būs gatavi, un Eiropas komisijai un Eiropai vispār ir jābūt gatavai. Intelektuālā īpašuma tiesības ir ārkārtīgi svarīgs elements, varētu teikt pats svarīgākais elements mūsu programmas veiksmīgai īstenošanai. Mēs investējam šajā programmā pēdējo gadu laikā ļoti daudz, un intelektuāla īpašuma tiesības ir kā atdeva mūsu investīcijām, un uh, Mēs kā programmu pārvaldītāji uzskatām, ka ja mums ir iespēja aizsargāt intelektuālu īpašumu tiesības un optimāli tās tālāk izmantot, tādā gadījumā mēs pirmkārt varēsim ļoti plaši labi izmantot savu sistēmu globālā mērogā, otrām kārtām mums būtu iespēja attīstīt tehnoloģijas, ne tikai Galileo saistītas, bet arī uh, papildus tehnoloģijas. Uh, kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu nozarei, tīpaši maziem vidējiem uzņēmiem. Un visbeidzot, nemazāk svarīgi, dosim ieguldījumu arī mūsu ekonomikas izaugsmai un arī sociālajai izaugsmai. Kā jau Rolf kungs teica, es te varētu runāt dienām ilgi, bet man ir tikai desmit minūtes atvēlētas, un tāpēc vērsīšu uzmanību uz trīs galvenajiem aspektiem. Pirmais ir juridiskais un tiesiskais ietvars kādā strādā Eiropas komisija, un tāpat arī saistības, kas izriet no šī tiesiskā ietvara. Otrām kārtām centīšos izteikt tādas pārdomas kopā ar, ar jums jūsu priekšā par to, kādi ir politiskie mēķi un galvenie principi, kas būtu jāņem vērā Eiropas komisijai un politiskajām struktūrām, sagatavojoties kārtīgai intelektuālā īpašuma stratēģijai, jo mēs nevaram turpināt strādāt pie Galileo un runāt par to, ja mēs neizstrādājam skaidru, sistemātisku, saskaņotu un optimālu stratēģiju šajā jomā. Un tieši šajā jautājumā Eiropas komisija gaida no Eiropas parlamenta politiskas eh, vadlīnijas norādes un visbeidzot pastāstīšu jums par laika grafiku kādu ir pieņēmusi Eiropas uh, komisija, tāpat arī mm, tālāk, uh, kad ir paredzēts nākt klajā ar rekomendācijām Eiropas parlamentam, tātad kā tas viss būs līdz 2014. gadam. Tātad par šo ir regulējošo ietvaru 2008. gadā parlaments un padome pieņēma tādu revolucionāru politisku lēmumu, un tas bija, ka Eiropas Savienībai pašai beidzot piedara sistēma un visi materiālie aktīvi. Līdz 2008. gadam Eiropas Savienībai piederēja dažas sēks, tas bija maksimums, bet eh, mums tagad ir ne tikai satelīti, bet mums ir arī uh, informācija, kas izriet no šiem uh, īpašumiem, par kuriem Eiropas Savienība maksā simtprocentīgi. Tā tad Kāpēc šis lēmums bija tik revolucionārs? Un tas bija divu iemeslu pēc. Pirmkārt, Eiropas Savienībai ir nepieciešama pilnīga kontrole attiecībā uz Galileo sistēmas galveniem elementiem. Jo nebija pieņemams būt atkarīgiem no licencēšanas līgumiem, kas tiktu noslēgti ar komercpartneriem. Jo tādā gadījumā mēs nekad nevarētu būt tādā pozīcijā, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Un otrs iemesls arī ārkārtīgi svarīgs ir tāds, ka tāds, kad Eiropas Savienībai piedar šīs kritiski svarīgās intelektuālā īpašuma tiesības, tad var nodrošināt nediskriminējošu brīvu piekļuvi visiem GNSS lietotājiem un arī nozarēm. Tātad Mēs strādājam priekš savas sistēmas un mēs strādājam arī priekš lietotājiem, cilvēkiem, kurus šī sistēma piesaistīs, kuru, kuru, kuri tev lietos. Priekšsēdētājs kundze, lai labāk raksturotu, parādītu savu prezentāciju, man būtu nepieciešams slaidi, saka runātāji. Tā tad. Par uh, mūsu portfeļa saturu sīkāk pastāstīs uh, Hurkāde kungs, bet gribu norādīt, ka mūsu investīcijas nodrošināja liels, liels panākumus. Eiropas kosmosa aģentūra ir iesaistītā puse un knes Francijā, tāpat laikā Eiropas komisijai arī ir nu, tāds diezgan ievērojams intelektuāla īpašuma portfels, kuru mēs paredzam, tas arī palielināsies, pieaugs. Jo 2014. gadā notiks eh, transfers no trešajām pusēm, tātad no Eiropas kosmosa aģentūras uz Eiropas komisiju tiks eh, pārcelt visi aspekti, kas ir saistīti ar eh, izstrādes fāzi. Un pēc tam arī IPRS, kas nāks no izstrādes fāzes, arī Tur aizsardzību tieši nodrošinās uh, Eiropas Savienība. Kā piemēru, gribētu pastāstīt, kā ir ar atvērtiem pakalpojumiem CCCD jomā. Tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, ko, ir, ko aizsargā jau seši patenti, kas šobrīd jau ir pieejami, aplūkojami internetā, mājaslapā, un tie ir svarīgākie dokumenti ko var saņemt ražotāji visā pasaulē, lai iegūtu informāciju par visiem tehniskajiem atvērto pakalpojumu aspektiem un uh, iespējamiem interfejsiem. As... No pagātnes uz nākotni, sākot ar 14. gada 1. janvāru, mums būs jauns tiesiskais regulējošais ietvers tie paši principi attieksies uz intelektuālu īpašumu tiesībām Un tas pats attieksies arī uz uh, īpašuma formām un tiesībām. Uh, Padoma ir prasījusi Eiropas komisijai, un komisija, protams, arī tad pilda savu pienākumu tātad strādāt pie politiskā ietvara. Un mēs to darīsim tad, kad mēs redzēsim visu to, kādā veidā ir iespējams aizsargāt un nodrošināt šīs intelektuālo īpašumu tiesības. Tātad, kādi ir pamatprincipi šīm ietvaram? Pirmām kārtām mums ir četri pamatprincipi. Pirmais mērķis Eiropas komisijai mūsuprāt ir nodrošināt harmonisku GNSS tirgus izaugsmi, izslēdzot nevajadzīgos elementus. Tā tad viss ir jātīsta harmoniskā veidā. Otrais politiskais ir mērķis ir veicināt jauno tehnoloģiju attīstību un izaugsmi. Mums ir jāpalīdz piekļūt jaunajām tehnoloģijām, un mums vajadzētu veicināt, lai trešās puses, un it īpaši MVU, tātad strādātu šajā jomā. Trešais mērķis ir nodrošināt un aizsargāt papildināto vērtību Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma tiesībām, un ceturtām kārtām mums ir jāaizsargā visu iesaistīto pušu intereses. Un es te vienu mirkli vēl burtiski veltīšu šim jautājumam, jo visiem un arī Eiropas parlamentam ir jāsaprot, ka mums nav jāstrādā izolēti, tad, kad mēs runājam par intelektuāla īpašuma tiesībām. Tā ir ne tikai komisija, tā nav tikai Eiropas Savienība, un tās nav tikai mūsu intelektuāla īpašuma tiesības ir arī citas iesaistītās puses, gan privāta, privātā, gan publiskā sektorā, kuriem ir intereses. Un mums tāpēc ir jāizlīdzsvaro visu intereses, ja mēs gribam to visu padarīt tādu optimālu un pielāgojam. Tālāk. Galvenie elementi, par kuriem mēs šobrīd veicam analīzi. Pirmkārtām Eiropas komisijai ir jānodrošina piekļuve Galileo aktīviem, tātad, lai būtu šāda piekļuve trešajām pusēm. Tātad, ir jābūt piekļuvei trešajām pusēm un mutātas mutandis. Eiropas komisijai ir jāpalīdz šādi savstarpēji tilti, piekļuvas eh, iespējas aplikāciju izstrādātājiem un trešajām pusēm, kuras arī izstrādā patentus. Tālāk mums ir nepieciešams definēt atbilstošus instrumentus, lai varētu veicināt MVU un arī citus uzņēmumus, lai tie varētu rast vajadzīgās eh, intelektuālās īpašuma tiesības saviem uzņēmumiem. Un treškārt mums jānodrošina sinerģijas un koordinācija ar esošajām, ar esošo intelektuālā īpašuma tiesību valorizāciju un ir tīpaši jāskatās, kā mēs varam izmantot MVU, lai aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesību izaugsmu un palielināšanos. Tātad nākošie soļi šobrīd Eiropas komisija, gaidot šo tālāko regulējumu, ir uzsākusi sagatavošanās darbu, izvērtējot pašreizējo situāciju, cik daudzi patenti pastāv Eiropā, kuri piedara mums un kuri ir ārpus Eiropas. Tātad mums ir nepieciešams šis panorāmiskais skats aina, lai saprastu, kāda ir situācija. Un pēc tam mums būs jāizanalizē šis dosie kopā ar ekspertiem, tāpat arī nozars pārstāvjiem un citām interesētajām pusēm. Atbilstoši mūsu aplēsēm, mēs 2014. Eh, gada pirmajā pusē būsim gatavi, lai grieztos pie parlamentu un padomes ar konkrētām rekomendācijām un idejām attiecībā uz intelektuālo īpašumu tiesību ietvaru, tātad, lai mēs varētu aizsargāt savas intereses un lai mēs arī varētu veicināt mūsu sistēmas uh, izmantošanu globālā mērogā. Paldies! Grācija, Katarina Kavāda, la parola. Paldies uh, Kavadas uh, kundzei. Nākošais runātājs Žanšārls Urkād no, Francija, no Frans Brive. Bien, bonjour, je voudrais tout d'abord... Euh, Labdien, es gribētu pateikties uh, uh, Sartorī kundzei un Nīblers kundzei. Pour me donner l'opportunité de partager avec vous. Paldies par šo iespēju dalīties ar jums, nu, tādās nelielās pārdomās par intelektuālā īpašuma un patentu tiesībām šajā ārkārtīgi svarīgajā iniciatīvā, kas ir Galileo. Sākumā daži vārdi par Frans Brevē uzņēmumu. Tātad tas ir pirmais investīcija fonds, suverēns, tas uh, pastāv Eiropā, un tas ir pilnībā vērsts uz uh, patentiem un to problemātiku. Tātad, protams, Āzijā, Japānā, Korejā, Taivānā pastāv līdzīgi fondi, kuriem arī ir uh, uzdevums palīdzēt mm, dažādās valstīs, bet eh, ir skaidrs, ka šāds uzdevums ir jāveic ņemot vērā to, cik ārkārtīgi sarežģīti ir patenti un ar tiem saistītā problemātika. Mūsu uzdevums ir ļoti skaidrs, mums ir jāsniedz eh, palīdzību mūsu ekosistēmām. Tātad, te es domāju, mazos un vidējos uzņēmums, tāpat arī lieliem uzņēmiem un tāpat arī pētniecības centriem no vienas puses lai varētu labāk valorizēt savus pētniecības rezultātus, tātad patentus, un lai varētu nodrošināt atdevi no pētniecības rezultātiem, izmantojot šo patentu valorizāciju, un no otras puses, lai uzņēmumi varētu brīvi izmantot savas patentu tiesības un tāpat arī trešo pušu patentu tiesības un iekļu, iegūt arī ne Eiropas patentu tiesības. Abas šīs dimensijas ir ļoti stipri saistītas, tātad šī valorizācija un arī uh, brīvas izmantošanas uh, tiespējas un iespējas. Runājot par GNSS un Galileo, šajā jomā esam arī sākuši strādāt ar uh, Eiropas partneriem. To jau veicam kādus pāris gadus. Cieši sadarbojamies ar KNES, Francijā, ar Eiropas kosmosa aģentūru un arī ar lielajiem uzņēmiem, kas darbojas šajā jomā - EDS, Tales, Alinijas Space un TomTom. Es uh, pastāstīšu jums par to analīzi, ko esam veikuši, par esošo situāciju, par to, tātad kāda ir aina GNSS un Galileo jomā. Tālāk analizēšu arī iespējamos riskus un izteikšu dažus ieteikumus, ko mēs no mūsu puses varētu izteikt. Tātad esošā aina. aplūkojam visu patentu kopumu un arī tos, kuri potenciāli varētu būt izmantojami priekš Galileo mērķiem. Tā tad infrastruktūras un aprīkojuma ziņā esam uh, konstatējuši, ka ir uh, 2500 patentu grupas vai ģimenes, ja tā var izteikties. Uh, Un esam konstatējuši, ka no šīm 2500 patentu grupām 26 patentu grupas vai ģimenes mums šķiet ļoti būtisks, tātad pilnīgi obligātas, lai varētu izmantot un izvērst Galileo sistēmu. Varbūt, ka ir arī vairāk, ja mēs turpinātu analīzi, varbūt atrast vēl vairāk, bet sākotnē vismaz tātad šis, nu, pats uh, nepieciešamais patentu kodols ir šāds. Tam vēl ir jāpieskaita klāt patenti, kas ir arī ļoti svarīgi un kas attiecas uz aplikācijām un pakalpojumiem. Un esam arī identificējuši apmēram 400 eh, saistīts patents, kas varētu būt nu, ļoti būtiski zināmām pakalpojumu vai aplikāciju kategorijām. Labs jaunums visā šajā ainā ir tāds, ka 60% no šiem būtiskajiem patentiem tie piedara Eiropas struktūrām. Un jāsaka, tas ir ļoti pozitīvs faktors, jo, un zināmā mērā tas ir pat tāds, nu, neparasts faktors, bet tas tikai parāda, cik uh, lielas investīcijas Eiropas, Eiropa ir veikusi pēdējos 10-15 uh, gados tieši kosmos un navigācijas jomā. Tātad tas ir tāds kolosāls sasniegums, un mēs redzam, ka šodien tā rezultātā mūsu rokās ir ļoti būtiska patentu daļa. Tātad tas ir ārkārtīgi pozitīvs, labs uh, faktors, kas izriet no visām šīm investīcijām, kā jau es teicu, ko ir veikuši Eiropas investīciju fondi. 35% šo patentu pieder ASV struktūrām un ļoti neliela, bet pieaugoša patentu daļa pieder Ķīnai. Vēl viens būtisks punkts. 54% šo patentu tie pieder struktūrām vai uzņēmiem uh, un privātiem uzņēmiem nozarē, kuri šobrīd vēl nav parakstījuši līgumus par to, ka šos patents varētu izmantot uh, citi. Tā tad jābūt uzmanīgiem. Šo. Tātad ir ļoti uzmanīgi jāskatās uz to, kāda šobrīd pagaidām ir noteikuma attiecībā uz šo patentu došanu, izmantošanu citiem. Tātad riski attiecīgi ir diezgan skaidri. Pirmais risks ir tāds, un tas izriet no mūsu pieredzes ka patentu kopums, kas ir nepieciešams uh, Galileo infrastruktūrai, aprīkojumam, tāpat arī pakalpojumiem, tātad, ka tas viss uzreiz būs uh, pieejams, balstoties uz uh, pieņemamiem nosacījumiem, bez diskriminācijas iesaistītajām pusēm. Jo, piemēram, varētu būt arī tāda bloķējoša situācija, kad kāds uzņēmums, kāda struktūra, piemēram, nevēlas uh, dot piekļuvi vai arī uzliek ļoti sarežģīts nosacījums savu patentu izmantošanai. Vēl viens svarīgs punkts, kā apmēram 50% patentu, kas mūs interesē, attiec ne tikai uz uh, Galileo, bet arī uz citām GNSS sistēmām un tīpaši uz uh, GPS 3. Un tas nozīmē, ka 50%, kā es teicu, tātad vienā laikā, tāpat laikā būtu izmantojama un attiektos gan uz uh, GPS 3 un GNSS. Un te es runāju arī par, uh, piemēram, uh, arī citu valstu sistēmu, uh, patentiem, ne tikai ASV un ne tikai mūsu, bet, teiksim, arī Krievijas un citu valstu. Bet, kā es teicu, lielajās sistēmās šie patenti bieži vien ir līdzīgi. Tātad, kā es teicu, apmēram pusi patentu būs attiecinām uz visu sistēmu. Un tas ir uzskatāms gan kā risks, gan ir kā iespēja. Tas nozīmē arī, ka šis Eiropas Savienības patentu bloks būs nepieciešams, lai nodrošinātu GPS3 sistēmas darbību. No tā visa izriet eh, nu, tādas eh, vairākas rekomendācijas, ieteikumi. Pirmkārt, sinerģijas un eh, harmoniskas sadarbība ar to, par ko runāja Kavads kundze. Mēs ļoti atbalstam to, ka ir nepieciešama intelektuāla īpašuma stratēģija, nepieciešams to skaidri definēt globālā mērogā attiecībā uz eh, to, lai pirmkārt nodrošinātu pēc iespējas plašāku Galileo sistēmas eh, īstenošanu. Tātad tāda ir šī intelektuāla īpašuma stratēģijas politika, un tāpat laikā vēl viens pilnīgi sadarīgs mērķis vajag veicināt tālāk eh, šīs tehnoloģijas attīstība Eiropas eh, Savienībā. Otrām kārtām mēs jau sastrādājamies ar saviem partneriem nozarē, strādājot pie šīs definīcijas. Arī Eiropas eh, nozarē jau attiecīgi ir iniciatīvas, lai varētu nodrošināt Eiropas lietotājiem brīvu piekļuvi pilnībā tiem patentiem, kas tiem ir nepieciešami, un lai tāpat laikā varētu, ņemot vērā ļoti spēcīgo šo patentu bāzi, dot atkal atgriezenisku skā saiti. Ir jānodrošina šī atgriezeniskā saita, kā jau tas arī ir citos sektoros, un tai ir jāpastāv starp šiem Eiropas uh, patentu un ASV patentu un Ķīnas un citu valstu patentu turētājiem. Tātad šīs divas iniciatīvas, mūsuprāt, ir jākoordinē tādā viedā veidā. Un Lai to varētu darīt, mēs arī izstrādāsim tādas plašākas rekomendācijas, kuras uh, tiks uh, īstenots Eiropas komisijas līmenī. Paldies! Paldies, paldies, turpina priekšādātāji. Paldies! Jums, Žaršāra Lurkada kungs. Vai tagad kāds vēlas izteikties? Nīblers kungs. Lielas paldies! paldies. Lielas paldies abiem runātājiem. Es uzskatu, ka abas prezentācijas bija patiešām ļoti vērtīgas un, un interesantas. Mēs redzējām, ka 2014. gadā mēs jau varam uh, rēķināties ar paziņojumu attiecībā uz um, uh, intelektuālo īpašumu. Es uh, ceru, ka mēs komitejā arī varēsim iedzināties šajā jautājumā, ja tas mums ļoti interesē. Uh, Intelektuālā īpašuma tiesības pašlaik mēs jau par to apspriežamies, mēs eh, domājam arī par dalības nosacījumiem. Mans jautājums ir pavisam konkrēts. Tas, kas ir ietverts apvārsnī 2020 attiecībā uz dalības noteikumiem, uh, um, attiecībā uz šiem lēmumiem, kas jau ir pieņemti un tiks pieņemti, vai tas ir mērs intelektuālā īpašuma jautājumiem, vai arī mums vajadzēs šeit nākt klajā ar jaunām idejām. Skaidrs, ka ir jānosaka mērķi. Mums ir vajadzīgi noteikumi, lai šī sistēma būtu darboties spējīga. Tāpat arī ir jānodrošina pieeja visiem pakalpojumiem. Eiropas Savienība Eh, institūcijas, kas šo sistēmu ir finansējušas, ir, eh, tām ir tiesības kontrolēt šo programmu. Un tāpēc man ir jautājums, vai nosacījumi apvārsnī 2020 eh, tiek piemēroti arī tālāk, vai tas ir tāds kā mērs arī citām programmām. Paldies. Kančān. Paldies. Kančāna kungs tālāk. Grazie, grazie dei, degli intervi. Paldies Paldies par visu, kas tika teikts. Un paldies par šīm ārkārtīgi interesantajām prezentācijām. Gribēju pievērsties eh, šiem resursiem un faktam, ka viņi ir adekvāti vai nē. Mēs runājam šeit lūk par kvantu lēcieniem, par jaunām juridiskām dimensijām. Un laimīgā kārtā tas viss ir pakļauts tautas kontrolē, tā lai nenotiktu nekāda veida diskriminācija un būtu šī brīvā pieeja, kas nodrošinātu visiem. To mēs vērtējam atzinīgi, bet tajā pašā laikā tiek runāts arī par lūk atdevi no investīcijām. Citiem vārdiem sakot, un tad drīzāk varētu būt šeit pievilcīgas valsts privātās partnerības Pie, tas piedāvā tādu papildus instrumentu tiem, nu, tik ļoti trūcīgiem ir resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Un tāpēc mans jautājums ir tieši par šo niansi. Jo mēs jau ļoti labi zinām, kāda mums ir pagātnes pieredze, zinām, ko esam iepriekš cēluši, ko ne, bet te mēs runājam par jaunām lietām un tehnoloģijām, tam būs vajadzīgi līdzekļi, un līdzekļi ir maz. Un tāpēc mans jautājums ir tāds, vai mēs šādā veidā piesaistīsim arī valsts privātās partnerības? Cik ātri varēsim veidot eh, šādu definīcijas posmu, tā lai pēc iespējas ātrāk tās varētu izveidoties un, lūk, gūtu atdevi? Vai mēs spēsim tālāk radīt arī šos papildus resursus eh, ierobežotiem līdzekļiem šobrīd? Vai jums šķiet, ka tā ir viena iespēja nākotnē? Jāsaka, līdz šim ir bijis ārkārtīgi grūti to panākt, bet pa, valsts privātās partnerības ir ļoti svarīgas. Vai vēl kāds vēlas izteikties, vai cēlā priekšā tā tā nē? Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu paneļu runātājiem, lai atbild uz jautājumiem. Lūdzu. Kavadas kundze. Paldies par jautājumiem. Man atbild būs pavisam īsa. Pirmam kārtam tam, ko vecā Nīblers kundze. Galileo saņem līdzekļus pirmām kārtām no GNSS budžeta. Tur ir pilnīgi intelektuāla īpašumtiesība politika, kas tika definēta jaunajā, jaunā politiskā ietver kontekstā un, kas attiec uz aplikācijām, saņemam ieguldījumu no apvārsnes 2020, kā jūs pamatot norādījāt. Pastāv ietvers, kas atbalsta tieši intelektuālā īpašuma tiesības politiku. Ar šo dokumentu mēs cenšamies Mm, izmantot abus šos pamatus. Mēs esam jau pārbaudījuši šos pamatus, tur nav nekādu pretrunu, nav nekas tāds, kas varētu apdraudēt šo pamatprincipu un šos konstrukcijas elementus ko vēlamies darīt ar šo dokumentu, ko iesniegsim parlamentam nākamgad, vēlamies vienkārši spērt vēl solus priekšu. Sakot, ka lūk, mēs zinām, kam pieder īpašuma tiesības uz katru no šīm programmām, saskai, sas, savienot šos pamata elementus un tad eh, domāt par to, kā harmonizēt šos divus atšķirīgos sektorus un kā iesaistīt citus dalībniekus, ne tikai šo intelektuālo īpašumu tiesību turētājs. Lūk, tāds mūsu mērķis. Par otro jautājumu runājot. Jums ir taisnība, jā aizsargāt īpašumu tiesības, tas ir diezgan dārgi. Un mums ir jāskatās un jādomā par to, kā līdzsvarotā veidā šīs izmaksas, kas saistītas ar tīsību aizsardzību, pārveidot priekšrocībās programmu izmantotājiem Eiropai kopumā. Mēs nevēlamies strādāt tikai un vienīgi šeit ar patentiem. Nē, mēs vēlamies gūt eh, labumu arī no citiem patentiem, no tiem patentiem, kas tiek izstrādāti Eiropā un arī pasaulē. Hurgada kungs jau pastāstīja mums par kopējo telpu, un es domāju, ka tas ir svarīgi. Mums ir vajadzīgi šeit kopēji pamati strādāt ar trešām valstīm, Un mums jāgūst priekšrocības no viņu patentiem, viņiem no mūsējiem. Mēs nevaram iz, darboties izolēti, un arī izolācija nav mūsu mērķis. Un tad, kas attiecas uz uh, valsts privātajām partnerībām, atgādināšu, ka pirms pāris gadiem, kad mēs spriedām par šo domu, mēs sapratām, ka viens no galvenajiem mērķiem, eh, iemesliem, kāpēc tas nebija izdevies, bija šis tirgus risks. Toreiz neviens nebija pārliecināts, ka tas kaut ko dos vismaz ne pri privātajā sektorā, kuru aicinājām investēt. Neviens nedomāja, ka pastāvēs tirgus, ka būs tirgus un biznes tam visam pamatā, bet šobrīd, kad ar vien virzāmies uz priekšu un Eiropas komisija padomu un parlaments ir nobruģējuši šo ceļu tālākai virzībai, tos ar parietiecībos patentiem, mēs radam tādu vidi, kas ir gana stabila, kas ir eh, gana skaidra, kas ļauj veicināt šo programmu. Un eh, parādot arī, ka pastāv lietotāji, kas izmanto visus šos pakalpojumus, tirgus risks būtiski samazinās. Mm, nu, Vai arī varbūt, nu tad pēc pāris gadiem parādīsies tas tajās valstīs, kas, un būs tā, ka būs tās valstis, kas būs ļoti atraktīvas biznesam šai ziņā, un mēs cenam, ceram, ka intelektuāla īpašuma tiesību jautājumu kopā ar šo iespēju piedāvāt pakalpojumus būs tas galvenais elements, kas ļaus piesaistīt privāto sektoru, un mēs tiešām pie tā arī strādāsim. Paldies! Grāce, Žanšāla Urkāda. Paldies! Urkāda kungs, vai jums arī kas piemetināms vēl? Jā. Es domāju, ka nākamais posms būs ārkārtīgi nozīmīgs. Un es patiešām priecājos, ka ir tāds ietvers, ko, nu, lūk, Eiropas komisija liks priekšā ar mērķi noteikt nu, šī un 2014. gadas pirmo pusgadu, piedāvājot globālu vīziju, daudz labāk noformulējot šo politiku, kas tiks īstenota un arī labāk mm, parādot iniciatīvas industrijas mm, kontekstā. Es domāju, ka šis laiks būs pietiekams. un ļaus diskusijas virzīt tālāk ar visiem iesaistītiem dalībniekiem, vienlaicīgi ņemot vērā gan iespējas, ko piedāvā um, šīs struktūras, jo tās patiešām ir reāls iespējas. Te ir arī tādas iespējas, kas saistītas, piemēram, ar visu šo investīciju izmantošanu, kas, protams, ir būtiskas apmērā programmas īstenošanā. Un tas, protams, izpaužas arī kā šī patentu bāze, ļoti spēcīgo patentu bāze. Tātad tas piedāvā iespējas. Protams, tiek identificēti arī riski. Nu, to arī ir daudz nenoliedzami. Ir jāņem vērā attiecības ar visiem šiem iesaistītajiem eh, dalībniekiem globāli. Kaut kā runājam šeit par tehnoloģiju, kas pēc savu raksturu ir globāla. Un tāpēc mums jāveid, jādefinē tas labākais līdzsvars, kas no vienas puses ļauj mums sasniegt savus mēķus, kas, protams, ir programmas vei, panākumi, eh, galējo darbību un tā tālāk. Domāju, par to mums nevajadzētu baidīties, programmai panākumi būs. Un no otras puses, jānodrošina arī pie, pēc iespējas labāka atdeve no šīm investīcijām konkurētspējas pozīcija Eiropai pasaulē, šiem Eiropas dalībniekiem pasaulē. Jo viņi, protams, eh, nu, sastapsies ar globālu konkurenci šai ziņā. Lielas paldies, turpina priekšādātāji. Anželika, lūdzu, varbūt tev vēl vārds, kas sakāms. Jā, jā, vielen dank, Frau Vorsitz. Jā, sirsnīgs paldies, priekšādātāji. Gribu uh, tikai pateikt pāris teikumu. Uh, Pirmkārtām paldies mūsu runātājiem, otrā paneļa diskusiju partneriem un uh, noslēgumā tāds kā kopsavilkums, ko es varētu izdarīt kā secinājums par mūsu šīs dienas īso uzklausīšanu. Pirmais secinājums, uh, pirmā paneļa rezultāti norāda uz to, ka ir jānodrošinai rūpnieciskie uh, rezultāti paliktu Eiropā. Skaidrs, ka no viena eiro noteikti ir jāsaražo desmit eiro, vismaz to es sapratu. Ja um, viss notiek labi, tad investīcijas uh, eh, dot desmitkāršas ienākumus. Ignas un Galileo pašlaik tiek uh, ļoti daudz izmantoti un pēc tiem ir liels pieprasījums. Mums tas ir būtiski, protams, ņemot vērā vēlēšanas nākamgad, mums ir jākomunicē, mums ir jārunā par to, kas notiek satelītu jomā. Ir skaidrs, ka cilvēki vēlas saprast, kas šajā jomā jauns ir parādījies. Un tāpat arī ir jādomā par viedo lauksaimniecību, ir jāizmanto gan Galileo, gan Kopernikus. Uh, tagad arī jaunās sistēmas. Šeit lauksaimniecībā arī tas varēs dot pievienoto vērtību. Par to mēs varam pārliecināties. Liels paldies! Liels paldies arī kolēģiem, kas runāja par riskiem. Ļoti būtiski ir nodrošināt sistēmu stabilitāti. Šeit sapratu, ka GSA dara visu iespējamo, lai sistēmas paliktu stabilas Un tāpat arī mums ir eh, jāvirz uz priekšu sistēmu tālāk attīstīšana. GPS un arī citas sistēmas izdaras mums šo spiedienu, tāpēc optimizācija ir būtiska. Otrais panelis, par ko es arī labprāt vēlētos izteikties, Kurkādī kungs runāja par vairākiem cipariem. Viņš minēja to, ka patentu ir ļoti daudz, kas saistās gan ar Galileo, gan ar GNS. Tiek attīstīti pakalpojumi un situācija noteikti nepaliks tāda, kāda tā ir tagad. Šie pakalpojumi ir optimāli jāpārvalda. Un šeit mēs varam arī konstatēt to, ka Eiropas pacientu īpašnieku uh, īpatsvars ir ļoti liels tas ir ļoti labi. Taču jūs vēlējāties arī norādīt, ka šeit pastāv zināmi riski. Mums laicīgi vajadzētu attīstīt politiku, kas ļautu mums nodrošināt vajadzīgos patentus, kas savukārt palīdzētu sistēmai palikt darboties spējīgai. Es varu piekrist arī jums, kas teicāt, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina pilna pārvaldība pār šo sistēmu. Un šeit, protams, visizšķirokāšais jautājums ir par tiesību īpašniekiem. Tāpat arī ir jādomā par diskrimināciju un brīvu piekļuvi sistēmai. 2014. gads, tā sākums, noteikti ir termiņš, kad mums vajadzētu sākt domāt par šo problēmu risināšanu, par risku samazināšanu. Vēlreiz liels paldies par runātājiem, paldies par interesanto viedokļu apmaiņu. Ceru priekšādātājs kundze, ka Eh, mūs, šī informācija, ko mēs esam saņēmuši eh, šīs mini uzklausīšanas laikā, nākamajos eh, mēnešos, nākamajā gadā mums daudz palīdzēs. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsādātāji turpina. Paldies Kavads kungam un Hurkad kungam. Līdz ar to uzklausīšana otrais panels noslēdzies. Nu, bet vēl nedaudz secinājumu. Pūkstens ir 10.35, esam mazliet aizteigušies laikam priekšā un gaidījām, ka pie mums ieradīsies komisārs Tajānī. Un man šobrīd informē, ka viņš komisijas ēku jau ir atstājis un ir ceļā pie mums. Tātad devies prom no komisijas kolēģijas sanāksmes, nu varbūt tad mēs varam nedaudz uzgaidīt viņu. Tādā veidā viņš varētu piedalīties nākamā jautājuma aps, apspriešanām, tātad desmit minūšu pauze, nu, tik daudz, lai aizskriet pēc kafijas. Benedict Goethe. Grazie a tutti i colleghi presenti, agli ospiti, ai relatori. Paldies eh, visiem, ka atgriezāties. Pie mums ir ieradušies mūsu viesi, galvenie runātāji šajā uzklausīšanā. Liels prieks pie mums sveikt eh, komisāru Tajānī. Viņš, eh, diemžēl, aizkavējās, jo viņš bija komisāru kolēģijā, kas šodien tikās, un tāpēc eh, viņš nevarēja pie mums ierasties laikā. Kā jūs zinat, eh, mums tikko notika divi paneļi mūsu mini uzklausīšanā par Galileo. Tūlīt eh, došu vārdu komisāram. Lielas paldies, ka esat pie mums ieradies. Non soltanto per l'invito, ma anche. Paldies, paldies par šo aicinājumu sottolineare l'importanza che ha per la politica industriale. Liels paldies arī par to, ka šī komiteja ir nolēmusi pievērst uzmanību rūpniecības politikai visā uh, Eiropas telpā un arī kosmos telpā. Es vēlētos sākumā. 4. luglio quando insomma, abbiamo pastāstīt, kas notika 24. jūlijā, kad mēs panācām ļoti daudz kad mums eh, izdevās publiski pārbaudīt, kā darbojas Galileo. Tas notika Fučino, Itālijā, un rezultāti bija ārkārtīgi pozitīvi. Pirmo reizi mums eh, izdevās noteikt pozīciju uz zemes, izmantojot uh, sensoru, kas atradās stacijā, kas ir savukārt eh, pievienota eh, satelītiem. Šis eh, sasniegums ir ne tikai tehnoloģisks, bet arī politisks. Mēs varējām visiem parādīt, ka mēs spējam pārvaldīt uz satelītiem balstītu sistēmu un esam uh, sasnieguši ļoti labus rezultātus. Galileo īstenībā ir pārspējis GPS attiecībā uz tā kapacitātei noteikt vietu uz zemes ar pieļaujamo kļūdas līmeni mazāku nekā 2 metri. Trīs vai četri satelīti jau ir nonākuši orbītā. Galileo varēs nodrošināt ļoti daudzus un dažādus pakāpojumus navigācijas eh, sistēmās un arī citur. Galileo mums atvērs jaunas apvāršņas un arī jaunas tirgus gan rūpniecībai, gan uzņēmumiem. Un tieši tāpēc arī mēs šodien tiekamies. Infrastruktūra pati sevi nefinansē, lai iegūtu labus um, rezultātus, ikvienam ir jāsaprot, ka ir ļoti daudz dažādu sektoru, kas gūs labumu no Galileo signāla izmantošanas. Tāpat arī Kopernikus ir jāpiemina. Atcerēsimies, piemēram, par eh, civilās aizsardzības pūliņiem pēc dabas katastrofām. Pateicoties Kopernikus, mēs varēsim redzēt, kāda ir šī situācija. Mēs varēsim redzēt, kur ir bijuši vislielākie zaudējumi, kur ir jānosūta glābšanas eh, komandas un tāpat arī zināsim, kur palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Kopernikus un Galileo varēs ļoti labi sadarboties, un tas mums ļaus virzīties uz priekšu un visu redzēt ar savām acīm. Domājot par nākamo gadu un par 2015. gadu, pirms infrastruktūra tiks pilnībā pabeigta, uh, Mums ir eh, laika sprīdis, kas mums ļaus vēl izvirzīt citus mērķus. Protams, politiskā ziņā mēs vēlamies eh, panākt, eh, lai Galileo programma sāktu darboties pirms noteiktā termiņa. Mēs labprāt arī pabeigtu visu šo konstelāciju. Tas nozīmē, ka piemērošanas sistēma un arī tirgus ir jau iztērēja simtiem miljonu eiro. Protams, GPS sistēmu izmanto ļoti daudz lietotāju. Galileo sistēma tikai meklēs savus tirgus, un noteikti, ka tā varēs sadarboties ar MBU. Galileo pakāpojumi radīs daudz mm, augsta līmeņa, augstu prasmju darba vietu, un mēs šeit runājam par kādiem 90 miljardiem eiro vērtām investīcijām pirmo desmitgadu laikā. Tie ir apmēram 80 miljardi eiro, ņemot vērā, ka izmaksas ir 10 miljardi eiro. Fučīno, tātad es jau pieminēju, tāpat arī gribētu pieminēt Londonu, kur notika eksperiments, kas tika īstenots sadarbībā ar Lielbritānijas valdību. Šeit mēs domājām par Galileo pakāpojumu izmantošanu. Mēs pašlaik plānojam jaunu pasākumu Fučīno jūlijā, un tas uh, būs tāds kā, uh, tāds kā, tāda kā izstāde, kā ceļojoša izstāde, uh, kas e, ceļos pa dažādām dalībvalstīm, lai cilvēkiem un uzņēmumiem parādītu, ko Galileo signāls spēja paveikt. Romā šī izstādē e, guva ļoti lielus panākumus. Septembra sākumā sešu dienu laikā vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku apmeklēja šo izstādi. To organizēja mans ģenerāldirektorāts. Es vēlētos pateikties darbiniekiem par viņu ieguldītajiem pūliņiem un par viņu lielo atdevi. Katra no šīm dienām bija veltīta semināriem. Pilsoņi un uzņēmumi varēja piedalīties eh, šajā izstādē, darīt to interaktīvi, un šī izstāde turpinās ceļot pa Eiropu, mēģinot eh, nodot eh, ziņu gan pilsoņiem, gan arī uzņēmumiem, uh, lai parādītu, ko Galileo spēja paveikt eh, rūpniecības nozarē. Tādi, protams, ir mūsu mērķi, bet mums ir jāsagatavo arī tam visam pamats. Pateicoties Eiropas eh, parlamenta nodrošinātajam finansējumam ar GNSS regulu, kas stāsies spēkā nākamajā mēnesī, pateicoties arī finansējumam, kas tiek piešķirts apvārsnes 2020 programmas ietveros, Mums ir izdevies eh, optimizēt eh, šo darbu. Komisija gatavo pētījumu par tirgus perspektīvām. Ir paredzētas arī dažādas regulējošas darbības, tiks domāts par iespējamo Galileo pielietojumu. Un iespējams, ka tiks pieņemti arī normatīvie akti, kas palīdzēs šos procesus virzīt uz priekšu. Protams, mēs šeit nesākam strādāt no nulles. Nesen tika pieņemts likumdošanas priekšlikums par ikoru. Būs vajadzīgi arī čipi automašīnām. Čips spēs uztvērt Galileo signālu, un šeit galvenais vārds ir stāvstarpēja atbilstība. Proti, ir ļoti vienkārši ievietot čipus automašīnās, bet Mēs uzreiz šeit redzam, kādi jauni tirgi paveras. Es vēlētos, lai parlaments sniegtu atbalstu priekšlikumam, kas pavisam drīz nokļūs uz jūsu galdiem. Kopernikus jau sniedz informāciju. Šī informācija ir ļoti detalizēta, tā ļauj mums kontrolēt klimata pārmaiņas. Un tādējādi mēs arī varam labāk pārvaldīt dabas katastrofas. Šeit ir neliela pārklāšanās arī ar Kopernikus un arī Galileo signālu, bet tas var dot eh, pievienoto vērtību un tas var tikai pātrināt glābšanas operācijas. Runājot par finansējumu, varu atkārtot faktus. Tas ir viens no projektiem, kas tiek uh, finansēts no Eiropas Savienības budžeta. Protams, ka laika nav daudz, regula ir pieņemta. Pagājušajā nedēļā es tikos ar jums, ar Tori kundze, ar Prodī kungu un arī ar vairākiem ēnu referentiem. Un šīs sanāksmes mērķis bija uh, nodrošināt uh, pātrinātās procedūras piemērošanu. Uh, Šādā daudzpusējā projektā ir ļoti būtiski rīkoties ātri un cerams, ka mēs varēsim arī nodrošināt A un B satelītu palēšanu pēc iespējas drīzāk. Esmu kontaktējies ar savu ģenerāldirektoru un esam vienojušies par ātrās procedūras piemērošanu. Ceru, ka pavisam drīz varēšu jums um, iesniegt laika grafiku par A un B satelītu palaišanu. Runājot par laika grafiku, es labprāt izmantotu šo iespēju, lai jūs informētu par Galileo programmas um, uh, uzsākšanu pirms nedēļas. Esmu ticējis ar kolēģiem, kas ir atbildīgi par uh, pozicionēšanas vietām un par uh, ģeopozicionēšanu, un Čerdāna kungs man eh, apgalvoja, ka neskatoties uz dažādām tehnoloģiskām problēmām, ar ko saskārās AKB kompānija, tiks sagatavots aktualizēts kalendārs, tas būs gatavs līdz 3. oktobrim. Čerdas kungs man apgalvoja, ka tas nekādā veidā neietekmēs pakāpojumu sniegšanu, kas sāksies, kā jau paredzēts, līdz 2014. gada beigām vai 2015. gada sākumā. Kā jau es minēju, esmu paredzējis, ka tiklīdz visa informācija būs pieejama, tiks veidota sanāksme, kur piedalīsies Galileo institucionālā padome. Šajā sanāksmē parlaments arī saņems pēdējo laika grafiku, ko mums eh, piegādās Eiropas kosmosa aģentūra. Noslēgumā es vēlētos eh, pastāstīt par Galileo un Kopernikus piedāvātajām iespējām, uh, Eh, zinātniekiem un jauniem pētniekiem. Šī ir viena no jomām, kas gūs labumu no kosmosa nozares paplašanāšanās. Romā, kur arī es esmu studējis, bet, protams, ar to, ar, tām, ar, to nav, ar to nav nekāda sakara, viņi pašlaik cenšas dekodēt uh, Galileo signālu. Jauniem cilvēkiem tas ļoti interesē. Galileo un Kopernikus var būt tāda kā laboratorija pētniekiem un rūpniekiem. Tas nozīmē, ka šī būs iespēja spožiem prātiem pētniecības un arī citās saistītās nozarēs uh, attīstīties. Mēs labprāt sadarbosimies gan šajā jomā, gan arī citās jomās. Uzskatu, ka tas ir viens uh, no veidiem, kā mēs varam pārvarēt krīzi. Uh, Ir bijusi arī tikšanās par rūpniecības politiku. Komisijas priekšādātājs Barozu tajā teica, ka viens no argumentiem šajās diskusijās ir uh, potenciālā kosmosa nozares izaugsme. Un, protams, šeit var būt runa gan par fiskālajiem labumiem, gan arī par rūpnieciskiem labumiem. Tas ļautu mums eh, nodrošināt reindustrializācijas politiku visā Eiropā. To vakar pieprasīja Vācijas, Francijas un arī Itālijas um, industriju pārstāvji. Esmu ļoti priecīgs par savu sadarbību ar Rūpniecības komiteju parlamentā. Uzskatu, ka mums ir kopīgi mērķi, proti nodrošināt lielāku konkurētspēju un ilgspējīgu attīstību, kas nāks par labu gan rūpniecībai, gan vidē. Jūra, avremo i lavori normali della komisione, se vuoi. Sirsnīgs paldies komisārkungam. Vai kāds gribētu uzdot jautājumus vai varbūt izteikt kādu komentāru? Mums ir nedaudz laika atlicis jautājumiem un atbildēm. Nē, acīm redzot, visi ir apmierināti, visiem bija pilnīgi skaidra šī informācija, ko sniedz komisāra kungs. Liels paldies! Paldies, ka bijāt mūsu vidū! Un es ceru, ka mums arī nākotnē būs iespējas ar jums tikties, un uh, tad būs arī jautājumi. Paldies! Bene, iniziamo i lavori della Commissione. Eh, C'è la presente. Labi, mēs turpinam šīs dienas darbu. Nākošais darba kārtības jautājums ir uh, Franka Prusta uh, dosie kārs 2020. Mums ir paredzēts 45 minūtes šim darba kārtības punktam, un tāpēc es aicināšu tagad referentu pastāstīt par savu uh, ziņojumu projektu. Prusta kungs, jums vārds. Madame la, la prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze, cienījamie kolēģi. Sākumā es gribētu ieskicēt kontekstu tam darbam, kāds uh, mums ir priekšā. Mums ir Eiropas stratēģija 2020. gadam. Mums tur jāizvērtē, un es domāju, ka sasniegumi ir bijuši labi. Autobūve raksturo, raksturo Eiropas Savienības eh, ekonomisko situāciju kopš krīzes, kas sākās 2008. gadā, un mums, eh, Eiropas politiķiem, ir jāuzklaus pilsoņi, un tieši tāpēc es gribētu, lai parlaments izstrādā tekstu, kas tik tiešām dotu papildus pievienoto vērtību Bet šim tekstam nebūs nekāda saistoša vērtība, bet tieši tāpēc mums ir jāvērš uzmanību uz to signālu, ko mēs gribam dot. Un tas ir, lai būtu pieejamība visiem uzņēmējiem un pilsoņiem. Savā ziņojumā gribu norādīt, ka mūsu mērķis ir saglabāt darba vietas, eh, tehniskās zināšanas un eh, infrastruktūru pirms tālākām reformām. Mums ir jānosaka prioritātes un attiecīgi jānosprož politiskā virzība. Galvenā doma, manuprāt, ir izmantot inovācijas, aizsargāt tās, jo inovācijas ir un paliek. Lielākais mūsu salīdzinošais ieguvums, salīdzinot ar vispārējo pasauli. Mēs nedrīkstam gulēt uz lauriem, un mums ir jāstiprina savi tiesību akti. Mums vajag rīkoties nedaudz līdzīgi kā ASV rīkojas autobūvs uh, sektorā. Un uh, nav nevienam noslēpums, ka uh, šobrīd viņiem ir bijusi veiksmīga šī stratēģija. Mēs uh, nedrīkstam ļaut, lai citi uz mums uz Eiropas autobūvas nozēru skatās kā uz guļošo skaistulu. Es gribētu dalīties savās pārdomās, bet pirms tam minēšu tādu satraucošu konstatējumu. Rūpniecības uh, Restruktūrācija ir ārkārtīgi sāpīga bijusi, izējot no krīzes, un tātad kāda ir fakti un sekas? Rīcības plāns nav īsti īstenots. Mums ir nepieciešams identificēt tālāku darbību, kā mēs varētu efektīvi izsnāt krīzi Tātad, eh, bet kā mēs varam eh, uzstādīt krīzi bez eh, pacienta, uzstādīt diagnozi bez pacienta izmeklēšanas? Mums ir jāaprūko autoražotāji, tirgus segments un visi pārējie elementi. Šobrīd vēl, ja mēs esam līdz šim aizsargājuši zināms auto. Au-delà du fait qu'il faut les prendre avec précaution, euh, modeļus vai rūpnīcas, tad šobrīd vairāk nav šādu pasargā, aizsargātu automodeļu vai rūpnīcu. Un jāsaka, ka, ka ja mēs nopietni nestrādāsim, tad visi mūsu skaistie solījumi un apņemšanās paliks arī kaut kur gaisā. Tā tad ir jāuzlabo politiskā pārvaldība. Tas ir mans pirmais priekšlikums. Ir nepieciešama stingra politiska griba un ir jāizstrādā īstermiņa rīcības plāns arī politiskajā ziņā. Es savā ziņojumā arī cenšos uzdot uh, atbilstošus jautājumus. Tātad, kāda situācija ir šobrīd? Uh, kā mēs varam nodrošināt labāku koordināciju? Un uh, mums ir maksimāli jādara viss Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu mūsu konkurētspēju pasaules līmenī. Ko mēs varētu darīt labāk politiskajā ziņā, ja tīpaši attiecībā uz sociālo un fiskālo konverģenci Eiropas Savienības ietvaros? Kas mums ir jāziedo, lai visu to panāktu? Kāpēc mēs nevaram izmantot tās metodas, kas mums jau ir strādājušas, piemēram, kosmosa un aeronautikas jomā? Otrām kārtām, mūsu pozīcijas stiprināšana tirgū, gan iekšēji, gan ārpus Eiropas Savienības. Iekšējā tirgū mums ir labāk jāaizsargā industriālā un intelektuālā īpašuma tiesības, un tāpat ir uh, jānodrošina produktu standartizācija pirms tie tiek laist tirgū. Attiecībā uz ārējiem tirgiem mums ir jānodrošina uh, divpusējs ceļš mūsu attiecībās, noslēdzot uh, dažādas vienošanās un paredzot arī visas gan pozitīvās, gan negatīvās sekas, kāds ietekmēs mūsu sektoru. Jānosaka mūsu standarti, jāizvērš tie uz ārpusi un nedrīkstam ļauties, lai mums tiktu diktēts no ārpuses Un mums arī ir jāpalīdz saviem maziem vidējiem uzņēmumiem šai ziņā. Trešais. Financement de la recherche, du développement. Attiecībā uz biržu darbību mums ir jāparedz eh, jauns uh, eh, finansējuma uh, eh, veidi, bet visā visumā konkurences politikai jābūt pakļautai ekonomikai, ekonomikas interesēm, nevis otrādi. Mums ir jādod skābeklis saviem uzņēmumiem, it īpaši šajos krīzes un pēckrīzes apstākļos. Ceturtām kārtām mums ir nepieciešama uh, mazāk saistoša un tāda aktīvāka regulācija. To mēs varētu saukt par viedu regulāciju, un komisija to jau ir labi sapratusi. Mums ir jāsaprot, ka kādas būs visa jaunā regulējuma ietekmes uz uh, autobūvis sektoru. Regulācijai jābūt vienkāršākai, paredzamākai, lai nodrošinātu uh, ieguldītājiem viņu interešu ievērošanu, lai viņi neklauvētu pie slēgtām durvīm. Un visbeidzot nonāk pie mūsu galvenās vērtības cilvēku resursiem. Esmu uzklausījis komisijas ierosinājums, bet konstatēju, ka darba tirgus joprojām um, arvien vairāk neatbilst sektora vajadzībām. Tātad mums ir jāuzlabo izglītība strādājošiem, lai šis pieprasījums pēc uh, kompetencēm būtu apmierināts. Mums ir nepieciešams izstrādāt un ievērot kritērijus. Jāuzlabo arī sociālais dialogs starp uh, nozari un uh, mācību sektoru. Tātad es piedāvāju savu risinājumu, savu skatījumu auto industrijai. Tātad, un šis risinājums ir Eiropa, Eiropa, Eiropa. Es uzskatu, ka krīze ir pārāk spēcīga, lai mēs būtu sašķelti. Mums ir nepieciešams kopīgs risinājums un ir tīpaši nepieciešams skaidrs vairākums uh, parlamentā, lai mūsu signāls būtu spēcīgs un atbalstīts. Tieši tādā veidā kolēģis gribētu mm, par to visu jums pastāstīt. Un, un es tagad eh, ieeju ja otrā darba fāzē pie šī dokumenta un gaidīšu jūs komentārus un priekšlikumus. Paldies! Gerek kungs nākošais. Šanovģi eh, koledzi, zvionsku. Eh, Paldies priekšstādātāji! Kolēģi, ņemot vērā vājo situāciju autobūvas nozarī, komisija nāca klajā ar plānu kārs 2020, un to mēs šobrīd pārskatām. Un mēs izstrādāsim paši iniciatīvas uh, rezolūcijas projektu. ir samazinājies pieprasījums Eiropas Savienībā no 17 miljoniem uz 12 miljoniem gadā Eiropas Savienībā. Jautājums ir sekojošs. Vai tas ir krīzes dēļ? Apvienotajās, eh, savienotajās valstīs ir bijusi pretēji tendence. Pieprasījums ir palielinājies no 13 uz 17 miljoniem, bet krīze tur ir dziļāka kā jebkur Un kāpēc ir tā, ka Eiropas tirgus, kurš ir uz pusi mazāks kā Eiropas tirgus, kāpēc Eiropas tirgus uh, joprojām netiek uz kājām? Prūsta kungs mums jau daļēji deva šo atbildi, un es uh, ļoti pozitīvi vērtēju viņa ziņojumu projektu. Komisijas dokuments Kārs 2020 ir kļūdains, tur ir kļūdas. Tur ir pārmērīgi vienkāršojumi, un ziņojums aprobežojas tikai ar to, ka ir uzmanība vērsta uz ražotājiem Eiropas tirgū, bet nav plašāks skatījums. Nedrīkst vienkārši mūsu autobūs nozari atgriezt no visa pārējā, kas notiek pasaulē, kā ir ar rezervas daļām. Autobūvas nozarei pastāv krīze, Un uh, tā ir plašāka kā tikai Eiropa. Ir pieaudzis bezdarbs, problēma, kā es teicu, ir daudz plašāka. Un man ir prieks, ka mēs dzirdējām arī no komisijas uh, priekšnādātāja vietnieka Tajānī kunga, ka ir uh, vēle virzīt uz priekšu rūpniecības politiku. Bet, nu, atgriežoties pie ziņojuma, Prūsta kungs ļoti pareizi skaidrojošā daļā izskaidro, kāda ir trūkumi un ka trūkst atbilstošas definīcijas, kas ir Eiropas uzņēmums. Vai mums kā Eiropas politiķiem jāatbalsta Eiropas autobūvis nozara vai arī jāatbalsta plašsāk multinacionāli uzņēmumi, kas darbojas arī mūsu tirgos? tas, kā mums vajadzētu virzīties uz priekšu, strateģiskā ziņā, mums vajadzētu veikt zinām diferenciāciju, jo tāda kopīga stratēģija varētu izmaksāt mums vairāk. Tas arī īsumā viss, ko es gribēju teikt. referenta dokuments mums dod iespēju nākt klajā ar interesantām atbildēm. Un tas varētu izpausties kā kolēģu grozījumi. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs gan mums, gan komisijai. Paldies! Paldies Gireka kungam! Valēnas kundze nākošā. Paldies priekšsādātāji! Es pozitīvi vērtēju šo projektu priekšlikumu un, manuprāt, tas ļoti veiksmīgi iz, izgaismo uh, kārs 21 augsta līmeņa paustās bažas. Uh, tās, ko komisija ierosina, jā, to varētu uzskatīt par soli vajadzīgajā virzienā uz reformām, lai varētu reformēt uh, autobūvas nozari, bet tāpat laikā trūks tādu pilnīgu secinājumu, tāpēc es pilnībā piekrītu referentam un viņa centieniem paredzēt tādus reālus politikas instruments un koordinācijas mehānismu, tāpat arī paredzēt skaidrs darbības, lai varētu nodrošināt funkcionējošu rūpniecības politiku, nozars politiku Eiropas uh, mērogā. Jā, tur ir ir izvērtēti draudi un komisijai rīcības plānā vajadzētu vairāk censties stiprināt politiku koordināciju autobūs nozarē. Vai mēs runājam par vispārējo situāciju, vai darba spēku, vai ārējo tirzniecību. Un komisijai, manuprāt, nav nepieciešams spēcīgāks pilnvars savu vēlmu īstenošanai, tāpat nav nepieciešama arī papildus tiesība aktu, lai risinātu jau ilgušās problēmas. Informācija ir pieejama, problēmas ir zināmas Un auto nozarē cilvēkiem strādājošiem ir nepieciešama tiesiskā skaidrība, politiskā koordinācija un, bez, un, kas ir svarīgāk par visu, rīcība. Tāpēc mums ir jānodrošina, lai kārs 2020 rīcības plāns reāli darītu to, ko tas paredz. Un tātad rīcība šeit ir atslēgas vārds. Ir nepieciešams patiesi iekšējais tirgus, mums ir jāuzlabo konkurētspēja, jāmazina birokrātija un jānodrošina tik ļoti gaidītām vajadzīga ātrā rīcība. Es domāju, ka mums visiem ir tāds kopīgs pamats un nostāja, un ziņojuma projekts ir labs, un uh, es domāju, ka darbs būs veiksmīgs. Paldies! Grāce, la parola, monsieur. Paldies! Žadokungam vārds. Paldies priekšsādātāji! Paldies referentam par šo ziņojumu. Domāju, ka ziņojums ir tiešām svarīgs. Es piekrītu izteiktiem konstatējumiem. Varbūt ne visiem secinājumiem, kas tika izdarīti. Referents pareizi norādīja, kā šobrīd mums ir struktūrāla, struktūrāls kapacitātes trūkums sektorā. Bet es nezinu, vai te ir rasta pareizā uh, atbal, atbilde. Ja bieži vien dalība valsts uh, rod tādas uh, uz konjunktūru balstītas risinājumus, tiek piedāvāts iegādāties automašīnas ar dažādām atlaidēm. Un tas tātad pazemina šīs uh, cenas, piesaistot arī kaut kādu valsts finansējumu, bet tas katrā ziņā nav tāds pieņemams risinājums, lai virzītos uz priekšu. Nevarētu teikt, ka visas dalība valsts ir vienlīdz vainīgas, bet gal galā Atbilde. Ir tāda, mēs nedrīkstam pieļaut, ka uzņēmumi tiek slēgti visur, nesagatavojoties tam atbilstoši. Tā tad ir zināms, zinām pārkapacitāte, kapacitātes uh, daudzums, un mums ir jāsaprot, jādomā, ko darīt tālāk, nepieciešama stratēģija, kurā būtu ņemta vērā arī ietekmi uz uh, tērauda ražošanas rūpniecību, tāpat uz piegādātājiem. Ir uh, veidi, kā varētu šo rūpniecības kapacitāti pārbīdīt varbūt uz uh, foto un saules enerģijas izmantošanas tehnoloģijām un varbūt attīstīt citus uh, sektors. Tā piemēram, daudzas pilsētas, uh, dažas pilsētas Eiropā, piemēram, nodrošina autobusus ar um, nulles CO2 emisijām. Man liekas, ka tas ir tā Briselē, Frankfurtē, vēl citās pilsētās, un šos autobusus ražo uh, Ķīnas ražotāja grupa, kas ir otrā vadošā grupa, arī TV, industrijā, bet viņi ražo šos elektriskos autobusus, kas principā izkonkurē vispārējo, un tāpēc rodas jautājums, kāpēc mūsu rūpniecības grupas nenodrošina pietiekamas inovācijas, lai tā teikt nodarbinātu mūsu sektoru transporta jomā, un tādā veidā mēs varētu valorizēt uh, mūsu autosektoru un arī darboties Eiropas teritorijā, tātad veikt ne tikai ražošanu, bet arī izmantot varbūt apakšuzņēmējs. Euh, un ir dažas lietas, ko, man liekas, vajadzētu skaidrot šai ziņojumā, tīpaši par šo saikni starp uh, auto būvniecības nozaru un regulāciju jau daudzus gadus. Un, uh, Arī šīs komisijas uh, darbības laikā mums ir bijušas viedokļu atšķirības par to, kādas ir uh, regulācijas intereses uh, autobūvs jomā attiecībā uz CO2 izmešiem un tā tālāk, un kāda ir ietekma uz nozari. Es konstatēju, ka diezgan bieži dalību valsts seko šīm rūpnieciskajām industriālajām grupām, kuras arī savukārt cieši no delokalizācijas, un šajās nozara grupās bieži vien tiek uzklausīts lielākie uzņēmumi, un it īpaši vācu uzņēmumi. Mani pārsteidz, ka, runājot par regulāciju, tiesisko ietvaru, piemēram, Mercedes uzņēmums veic savu diplomātiju, Un ir, piemēram, Francijas ražotāji, rūpnieku grupas, uh, tāpat arī Itāļu auto ražotāji, kuriem neizdodas, teiksim, Eiropas auto ražotāju asociācijā savu balsi darīt dzirdētu. Un viņiem nāk secināt, ka viņi nav Eiropas auto ražošanas uh, interešu lokā. Tātad viņi nav interesanti pievilcīgi uzņēmumi. Un vēlreiz gribu uzsvar uz inovācijām. Tātad tas ir nepieciešams patērētājiem, tās ir nepieciešams arī autoražotājiem, arī mūsu energoresursiem. Mums ir jāstrādā kopā ar eh, visiem apakšuzņēmējiem, attīstot tālāk auto nozari. Es gribētu, lai mēs pietiekami iestrādājam šajā ziņojumā pozitīvās dimensijas eh, starp eh, šiem inovācijām un auto būvs sektoru. Paldies, Brežins kungs. Děkuji za slovo. Já bych chtěl... Paldies par man doto vārdu. Saka, pri, nākamais runātājs Brezins kungs. Gribu pateikties referentam par ziņojumu. Piekrītu, ka autobūvis nozara viena no svarīgākajām Eiropā. Un tomēr ļo, lielā daļā šī dokumenta pilnībā tiek ignorēta virkni problēma jautājumi. Un tā rezultātā, nu, jāsaka, zūd pieprasījums Eiropā būvētām automašīnām. Un daļa no iemesla tam visam ir tas, ka, protams, mēs joprojām dzīvējam krīzes apstākļos, kas ir, nu tā teikt, noslāpējusi pieprasījumu pēc jaunām automašīnām. Tas būtu tikai loģiski. Uh, Bet, dāmas un kungi, tāpat laikā jāatzīst, ka arī mēs paši daļēji esam vainojami šajā lejupslīdē. Ko tad Eiropas Savienība ir darījusi un ko darīs Eiropas parlaments konkurētspējas celšanas labā autobūvas nozarē? Mēs tikai pumpējam līdzekļus atjaunīgajās enerģijās enerģijas sens līdz ar to ir uzskrējušas debesīs, bet konkurētspēja taču ir atkarīga no enerģijas cenas ļoti lielā mērā. Bet mēs esam šobrīd sacēluši tādas cenas, ka esam izspiest no tirgus. Un tad visas šīs mūsu ambīcijas. Attiecībā uz CO2 emisijām un mērķi šai saistībā. Tad tiešām mums ir ļoti ambiciozi mērķi, ļoti labi, labākie pasaulē. Bet tas arī nāk līdzi ar savu zināmu cenu un maksā šo cenu mūsu autom, autoražotāji, jo automašīnām ir ļoti augsta cena, jo visas šīs tīrās tehnoloģijas nav lētas. Manā valstī tiek ražots ļoti daudz eiro automaš Eiropas automašīnas. Kad atgriežos Čehijā un runāju ar šo autobusu uzņēmumu vadītājiem, tad Škoda rūpnīcās, viņi man saka, lūko, ja nebūtu Āzijas, tad tā piedāvājuma, tad Škoda būtu vēl liela, vēl sarežģītākā situācijā. Es domāju, ka ir pienācis laiks bišķiņ piebremzēt mūsu ambīcijas. Tās reizēm ir pretproduktīvas. Es atbalstu novatorismu, jā, jā, atbalstu jaunās tehnoloģijas. Bet šajā gadījumā, manuprāt, Mums vajadzētu paskatīties uz to visu ar vēsu prātu, pasīties uz situāciju un realitāti. Nedrīkstam e, jūgt ratu zirgam priekšā. Un nedrīk, tāpēc jāaptur tās nu, tirgus tehnoloģijas, nedrīkst veicināt tās tirgus tehnoloģijas, kas vēl vispār nav nobrietušas. Daudz no tām problēmām, ar ko sastopas autobūs nozara šobrīd, šobrīd, izriet no mūsu rīcības nereti, vai no nu arī no mūsu nespējas rīkoties atbilstīgi. Tālāk Bertokungs. kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Pievērsu uzmanību visam, kas tika teikts un dzirdēju, ka tika uzsvērts atšķirības starp Eiropas autotirgu un ASV tirgu. Un te gribētu savukārt uzsvērt vienu aspektu, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs, respektīvi, es domāju, ka Eiropai šajā aspektā arī ir loma spēlējama. Ja runājam par novatorismu un tehnoloģijām, tas, protams, ir ļoti labi, un, protams, ka autobūvas nozarei ir jāsako līdz laika garam un novatorismam. Nu, dažādu iemeslu dēļ, vidas aizsardzības iemeslu dēļ un tā tālāk, bet nedomāju, ka eh, domāju, ka mums vajadzētu domāt arī par tirgulēšanas procedūrām. ASV, piemēram, tiek, veicin, tiek veicināts tas, ka, lūk, tiek pirkts jauns automašīnas un tās piedara īpašumā un tā tālāk, bet Eiropas Savienības dalība valstīs pastāv milzīga biogrā, bio, birokrātija attiecībā uz automašīnu iegādi, mir, virkni dažādu sarežģītu procedūru, kam jāiziet cauri, lai varētu reģistrēt automašīnu satāku. Un tas, protams, visu šo procesu bremzē. Varētu pat eh, iedomāties, ka varētu, nu, izmantot uh, Atcerēties to, ka pastāv arī sezonalitāte um, tam, kādā veidā iedzīvotāji automašīnas izmanto. Tas arī ir jāņem vērā. Nedrīkstam domāt tikai, lūk, nu, ka jā, jāražo tādas automašīnas, kas vienkārši stāv garāžā. Nē, ir jābūt uh, tādām automašīnām, kas tad attiecīgajos laikos tiek izmantotas. Nav jau obligāti arī tā, ka būtu mašīnai jābūt īpašumā. Vienkārši jāizpēta, kā šīs automašīnas tiek izmantotas, un varbūt tad, nu, jāmēģina mazliet veicināt visu šo pasākumu. Paldies! Uh, eh, thank you well, voorzitter. Uh... Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji! Es tik ārkārtīgi priecājos, ka varu runāt pats savā valodā. Klausies Franka Prusta teikto šodien prezentācijā, un jāsaka, man patika viss, ko viņš teica, ļoti daudz, kam var pievienoties, saka Belekungs. Gribu vienkārši atgādināt arī par kontekstu, jo šīs subsīdijas no Eiropas autobūsu nozarei mēs gan to neatbalstam, bet domājam, ka ko, šajā kontekstā varētu uz to likt lielāku uzsvaru. Tāpat arī šī spēcīgā saikne ar alternatīviem eh, degviel, ar alternatīvām degvielām, nu, to attīstībai vajadzētu iet tandēmā arī ar elektrisko automobīļu infrastruktūru izbūvi. Nu, man jāsaka, nav tādas īpašas pārliecības, ka mēs tik strauji nodrosināsim to visu. Es domāju, ka tam būs vajadzīgs 2020. un tālāks gads, lai šie elektriski elektrisko automobīļu infrastruktūru tiktu atbilstīgi izveidot. Es domāju, ambīcija šai ziņā vajadzētu būt ambiciozākai. Gal galā tas ir ļoti cieši saistīts ar autobūvi. Kad runājam par kontekstu, komisārs Tajānī runāja par Galileo, un viņš atsaucās uz e-call sistēmu, uz šo e-zvana sistēmu. Un eh, līdzīgi kā Brezinkungs teica, es domāju, mums nevajadzētu aizteikties laikam priekšā tā lai mēs nenonāktu pie kaut kādas tādas tehnoloģijas, kuru, at, nu, kur rezultātā mēs pavadām milzīgi daudz laika dažādiem birokrātiskiem uh, pasākumiem, bet nenonākam pie rezultāta. Inovācijas, protams, ir svarīgas. Un domāju, ka šeit ir vajadzīga palīdzēt, palīdzība ne tiešā veidā uzņēmumiem, bet varbūt apvārsni 2020 kontekstā. Uh, Vēl viena lieta, ko pieminēja Jans, ir enerģijas cenas. 34. punktā par to runāts. Mēs runājam par to, kāda ir attiecība izmaksām un cenai ražotājiem pašiem. Nu, un šajā gadījumā, ja salīdzinam uh, to visu ar uh, Japānu un Ameriku, tad redzam, ka mēs esam šeit nelabvēlīgā situācijā. Mums jāpalīdz autoražotājiem, jo šobrīd enerģija Eiropā ir pārāk daudz, dār, daudz par dārgu. Domāju, ka mums jānosūta arī padomē šeit ļoti liederīgs, normāls signāls, tāpat arī komisijai, tad, tad ir vajadzīgs būt novatoriskākiem arī nodokļu un fiskālajā jomā. Tā, lai enerģijas cenas ražotājiem samazinātos. Un kas vēl, manuprāt, svarīgi šajā ziņojumā, ir tirzniecības politika. par Dienvidu Koreju runājot, jāsaka, te mēs vairāk kārt jau esam palaiduši iespēju garām. Nu, mēs tagad tikai dzenamies pakaļ kaut kādām iespējām. Bet ir jauni tirniecības nolīgumi, ko grasamies slēgt, piemēram, Latīņa Amerika un tam līdzīgi, un tāpēc neatkārtosim pagātnes kļūdas. Un ne, nekaitēsim pašu saviem uzņēmumiem, nodrošināsim apusējību. Paldies! Paldies, Belē kungam! Tālāk komisijas pārstāvim vārds. Iepazīstināti par la komisione. Kurš tad šobrīd aizstāv komisiju? Kas tā spēlē komisijas komandā? Lūdzu. Šķiet, ka neviens. Nu tad, Prūsta kungs, jums vārds. Vai cik žēl, ka nav neviena no komisijas, es ļoti labprāt būtu dzirdējis, ko vi, kas viņiem sakāms, kāda ir viņu reakcija attiecībā uz, uz manu ziņojumu un arī manu kolēģi izteikumiem. Uh, Protams, ka es in ar interesi klausījos visā teiktajā. Tie bija ļoti kvalitatīvi izteikumi. Un, ja katrā ziņā šis, šī ir tā tēma, kas izraisa emocijas. Jo, protams, te ir ļoti svarīgas lietas liktas uz spēles. Bet, nu, es domāju, ka tas viss tomēr atbild arī manis, um, manai ievirzēji, īpaši klausījos Žadokungu teikto, tātad šīs precizējumi, kas būtu jāievieš regulējumā, varbūt vairāk jāuzstāj uz šo novatorismu un pētniecību. Un, nu, un, protams, protams, esmu jūsu rīcībā, mēs vēl strādāsim pie šī dokumenta kopā ar citām politiskām grupām, tā, lai šis ziņojums ņemtu vērā arī jūsu grozījums, jo es eh, uzskatu, ka, ja vēlamies dot tādu pārliecinošu signālu ārējai pasaulē, tad mums ir jābūt ļoti vienotiem visā šai ziņojumā, lai mums ir vairākums, un vairākums to parlamentā var arī atbalstīt. Nu, katrā ziņā liels paldies visiem ēnu referentiem, visiem, kas izteicās šorīt. Paldies, ka bagātinājāt šīs debatas ar saviem vārdiem, un paldies! Grāci ar kolēģa Prūstu, Lora Rikordu. Paldies eh, Prusta kungam. Vēlētos visiem atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir trešdien, 25. septembrī, 2012. dienā. Balsojumam vajadzētu notikt Rūpniecības komitejā 14. oktobrī. Un eh, tad tagad varam pievērsties nākamajam mūsu darba kārtības punktam. Nu, atkal mēs esam mazliet pasteigušies. Un tas, protams, nav slikti, mēs ļoti efektīvi strādājam. 5 minūšu pauze, jo mēs eh, neesam vēl, uh, Filips Laus vēl nav ieradies pie mums. Bija paredzēts, ka viņš pie mums būs bez 15.12. Ļoti labi, tad tagad mums ir 5 minūšu pauze, un pēc tam tiksimies ar enerģētikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru. Slash,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 Pie mums ir ieradies Filips Lau, viņš ir enerģētikas ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, un viņš mums stāstīs par kopīgi interešu projektiem energoinfrastruktūras jomā. Bez liekas kavēšanās došu vārdu Lova kungam, lai viņš varētu mūs iepazīstināt ar savu sakāmo, un pēc tam arī dosim vārdu kolēģiem jautājumiem. Well, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt! godāmie deputāti. Šodien uh, vēlos ar jums runāt, tāpēc, ka 10. oktobrī komisija pieņems deleģēto aktu. Es zinu, ka vārds deleģētais akts ir uh, tāds, uh, tāds kā, kā sarkanais lakats vērsi parlamentā, bet realitāte ir tāda, ka laika grafiks eh, dažādu nopietnu projektu pieņemšanai, infrastruktūras eh, nodrošināšanai, enerģētikā Eiropā, jo īpaši starp savienojumu jomās, starp dalību valstīm, virsās uz priekšu. Jūs noteikti atcerēsieties, ka parlaments nospēlēja ļoti nozīmīgu lomu, pieņemot vadlīnijas par eh, infrastruktūras attīstību Trans-Eiropas enerģētikas regulēšanā. Tas stājās spēkā šī gada maijā. Kopā komisija parlaments un padome pieņēma objektīvus kritērijus un cauredzamu procesu, lai saprastu, kuriem projektiem ir jāsaņem kopēju interešu projekta status. Iepriekšējās regulas, kas attiecās uz transeiropas tīkliem, radīja situāciju Eiropā, kur vairāk nekā 600 projekti tika identificēti kā Eiropas intereses projekti. Taču šie projekti bija pilnībā izolēti, jo īstenībā šeit bija runa par katras dalībvalsts projektiem, uh, ko katra valsts ieteica, un īstenībā notika tāda kā uh, zirgu mīšana. Mēs īsti nesapratām, kas ir pr prioritāte un kas nē. Beigās mēs noteicām prioritātes, bet galu galā mēs ar to nevarējām izveidot tādas lielas infrastruktūras Eiropā. Pašreizējais process sākās ar vienošanos par 12 prioritārajiem koridoriem. Visus no tiem nepieminēšu, bet jūs noteikti sapratīsiet, ka ziemeļu dienvidu starp savienojumi centrāla un austrama Eiropā un arī dienvidu austrama Eiropā, Baltijas enerģijas eh, tirgus starp savienošanas plāns, mm, Ziemeļjūras eh, piekrastes tīkls, viedotīklu izveide un ilgtermiņa Eh, elektrības vādu eh, izveide, tāpat arī dažādu starpsavienojumu izveide eh, rietumu un austrumu Eiropā ir mm, ļoti būtiski projekti. Jūs noteikti atcerēsieties, ka pavisam nesen visi mūsu gāzes vadi veda no austrumiem uz rietumiem, un no regulēšanas viedokļa ir ārkārtīgi grūti gāzi pārvietot atpakaļ no rietumiem uz austrumiem. Ņemot vērā dažādas pakotnes, uh, Un pateicoties arī šim priekšlikumam, kas e, paredz vienkāršot starp savienojumus starp ziemeļiem un dienvidiem, mums būs daudz e, integrētāks un arī dinamiskāks gāzes tirkus. Elektrības ziņā mums 17 e, no 28 tirgiem jau ir savstarpēji savienoti. Uh, bet šie koridori ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu piegādes drošumu un arī konkurenci piegādē. Process, kādā regula noteica šo projektu sākumu, norādīja, ka katrs no šiem projektiem būtu jāpievieno vienam no šiem galvenajiem koridoriem. Protams, ka projektiem bija jādod arī labums vismaz divām dalībvalstīm. Tātad tie stiprina konkurenci, nodrošina piegādi un ir ilgtspējīgi. Pat pirms oficiāli tika pieņemta regula, projektu virzītāji un reģionālās grupas jau sāka tikties, lai censtos šo procesu pātrināt, lai nodrošinātu, ka mēs laicīgi 2013. gadā izveidotu projektu sarakstu, kas stimulētu infrastruktūras attīstību Eiropā. Jūs noteikti atcerēsieties, ka galvenais uzsvers regulā, kad tā tika pieņemta Eiropas līmenī, tika likts uz šiem tiešajiem sakariem starp projektiem un strateģiskajām saiknēm. Nākamais mums arī bija jāpanāk, lai nacionālajie regulātori pētītu šos projektus ne tikai no dalībvalsts aspekta, proti, vai tas nāk par labu dalībvalstī, bet lai viņi sanāktu kopā un lai nodrošinātu, ka šie projekti dod labumu veselam reģionam. Ne jau, mm, negam, nevēlos teikt, ka starp savienojumi ir slikta lieta, bet nacionāli risinājumi noteikti izmaksā daudz vairāk nekā starpsavienojumi. Un, protams, ka ir jāveicina sadarbības starp projektu virzītājiem, finansētājiem un regulātoriem. Tāpat arī ir jādomā par pārvedes sistēmu izveidu reģionālā līmenī. Šajās, šajos reģionālajos grupējumos tika sagatavoti priekšlikumi komisijai par to, uh, kuram projektam vajadzētu atrasties galīgajā sarakstā. Sākām ar ļoti plašām konsultācijām, kas eh, balstījās uz pārvades sistēmu operatoru darbu Eiropā. Tāpat arī notika plašas konsultācijas par to, kuriem, kuri projekti varētu būt tādi svarīgākie. Sākām ar 750 projektiem, un š, procesa gaitā šis skaits ir samazinājies līdz 248 projektiem. Uh, Šis saraksts ar 248 projektiem tiks iesniegts parlamentam, lai parlaments varētu to izskatīt. Tas notiks eh, saskaņā ar deleģēto aktu procedūru divu mēnešu gaitā. Iespējams, to varēs pagarināt līdz četriem mēnešiem. Šajā sarakstā ir iekļauti 248 projekti, bet eh, vienlaicīgi šie projekti dažkārt ir saistīti savā starpā. Mums ir apmēram vairāk nekā simts projekti, tātad te ir runa par tādiem simts eh, projektu kopumiem, kas eh, sevi ietver 248 individuālus projektus, kas galvenokārt attiecas uz elektrību un gāzi. Reģionālo grupējumu darbs ļaus šos e, projektus, ja tos apstiprinās padome un parlaments, balstoties uz e, komisijas deleģēto aktu lēmumu, paredzēs, ka šie projekti varēs saņemt vienkāršoto projektu finansējumu. Parlaments vienojās par 3,5 gadiem kā par juridisko uh, Uh, limitu šāda finansējuma piešķiršanai. Tas balstās uz vienas pieturas aģentūras principu. Tad arī tiks pētīts, kuri projekti uh, darbojas uh, pārobežu reģionos, kur katrā pusē ir jūtams labums. Un, protams, šie projekti arī nodrošina iespēju uh, saņemt finansējumu no Eiropas starpsavienošanas uh, instrumenta. Uh, Te ir eh, nodrošināta ieejas biļete. Izejas biļetes te nav. Vajag eh, pārliecināt, ka šis projekts ir tiesīgs saņemt uh, Eiropas starpsavienošanas instrumenta finansējumu. Vienlaicīgi ir jākoncentrē arī Eiropas finansējums uz tiem projektiem, kuriem nu dien ir vajadzīgs valsts finansējums. Tas, protams, attiecas uz pārobežu projektiem jo īpaši te ir runa par piegādes drošuma projektiem un uz tādiem projektiem, kas ļauj mums izvairīties no izolācijas. Protams, šie projekti uh, galvenokārt piesaistīs komerciālo finansējumu. Regula uh, privātajiem investoriem dod noteiktību, tātad pirmkārtām viņi ir pārliecināti par projekta statusu, Nākamais, viņi arī zina, kāda būs attieksme pret viņiem regulējošās procedūrās, un tāpat arī finansējuma piešķiršanā nebūs nekādas kavēšanās. Vai šis saraksts būs pastāvīgs? Nē, ik pēc diviem gadiem šis saraksts tiks pārskatīts, un jebkurā gadījumā, ja kāds projekts neizpilda visus ietekmes uz vidi izvērtējuma nosacījumus, kā arī neizpilda kādu no Eiropas normatīviem aktiem, tad šis projekts tiks izņemts no saraksta. Balstoties uz uh, paveikto darbu reģionālajos grupējumos, uh, komisijā, dalībvalstīs, ekspertu vidū, mēs uh, domājam, ka tikai neliela daļiņa no uh, šiem uh, projektiem atkritīs. Bet, neskatoties uz to, ir tādi projekti, kas nav tik nobrieduši kā citi. Piemēram, Baltijas reģionā ir projekti, kas konkurē savā starpā uh, sašķirinātās gāzes piegādāšanā Baltijas reģionam. Tātad te ir runa par piegādes drošumu, bet pašlaik uh, mm, projektu virzītāji un dalībāsis un operatori nav vienojušies par to, kurā vietā tad eh, šim projektam būtu jādarbojas. Nu, cerams, ka šis lēmums tiks pieņemts. Ja šis lēmums netiks pieņemts, tad tas mums raisa bēšas. Un tas arī radīs lielu neskaidrību. Priekšsēdētāji, es eh, beigšu savu uzstāšanos. Es zinu, ka parlamentu ļoti interesē šis saraksts Mums ir bijis ļoti daudz divpusēju kontaktu eh, par mm, attiecīgajiem projektiem, un es arī eh, saprotu, ka šie divpusējie kontakti turpināsies, pabeidzot šo sarakstu. Komisija sarakstu apstiprinās 9. oktobrī. Paldies uh, Filipam Lolam. Kore, kungam tagad referentam vārds. Paldies. Sartori kundzei. Antes de mais uh, dizer duas ou três coisas. Primeiro, que. Man būtu tikai trīs īsas piezīmes. Pirmkārt, es domāju, ka šī informācija ir ārkārtīgi noderīga. Tā ir ļoti demokrātiskā informācija, un jūs arī tādā demokrātiskā veidā informējat mūsu komiteju. Es ceru, ka nākotnē tā, šī attieksme nemainīsies. Es ceru, ka vismaz reizi pusgadā jūs sniegsiet informāciju šai parlamenta komitejai tā, lai es zinātu, kā procedūra virzas uz priekšu. Es vēlētos komisijai teikt, ka es kā referents Nāsmu īstenībā negatīvs attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Uzskatu, ka šajā gadījumā būtu absolūti neiespējami bez deleģētiem aktiem kaut ko paveikt. Šeit eh, mēs redzam tipisku gadījumu, kad eh, deleģētie akti ir eh, ļoti vajadzīgi. Nu jā, mēs neesam pret deleģētajiem aktiem tādos gadījumos, kad tie ir vajadzīgi. Iespējams, mums tie tā īsti nepatīk, bet mēs arī zinām, mēs arī jūtam, kad bez šādiem deleģētajiem aktiem nevar iztikt. Nākamais. Es vēlētos pateikties komisijai par darbu. Eiropas komisija bija gatava šo darbu sākt, tik līdz regula tika pieņemta. Regula tika pieņemta, Jā, bija varbūt dažas sīkas juridiskas neskaidrības, tāpēc arī bija neliela kavēšanās. Maijā kopā ar Sartori kungu un priekšādātāju notika parakstīšana, un uh, darbs nesākās uh, šajā brīdī, taču komisija jau bija paveikusi uh, savus mājas darbus un varēja nekavējoties ķerties klāt tiešiem uzdevumiem. Šie 50 projekti 280 projekti ir uzsākti, un tagad, protams, var just tādu kā pārklāšanos starp konkrētiem projektiem, bet kopumā viss funkcionē ļoti labi. Noslēgumā gribētu jums uzdot kādu jautājumu ģenerāldirektors noteikti zina, ka šajā regulā bija uh, kāds kutelīgs jautājums. Padomē, šeit bija radušās grož, grūtības. Proti, te bija runa par termiņu lēmumu pieņemšanai. Bija ieteikums šos termiņus e, mazliet pārlikt, lai dalībvalstis varētu izteikties par šiem projektiem. Vai mēs zinām, uh, kā mēs varētu izvērtēt šo termiņu saīsināšanu. Es gribētu arī jautāt ģenerāldirektoram, vai viņam ir informācija par to, vai ir eh, kaut kāda pozitīva risinājuma atrasti šīs problēmas atrisināšanai. Valēnas kundze. Yes, thank you, first of... Jā, paldies. Paldies pirmkārtam Laukungam, paldies par jūsu prezentāciju. par uh, projektiem un to atlasi. Runājot par finansējumu šiem projektiem un to, ka mums ir uh, jāpabeidz, jānoslēdz uh, šis kopējais energotirgus līdz 2014. gadam, būtu labi saņemt papildus informāciju no komisijas un par šo projektu situāciju status un par laika grafiku īstenošanai. Runājot par reģionālajām grupām, vai jūs domājat, ka reģionālo grupu arhitektūra nodrošina tādu caurskatāmu kopīgu interešu projektu prioritizāciju, tā vietā, lai notiktu politiski šī izvēle? Un kāda ir komisijas izvēloto konsultantu loma atbalstot šo procesu? Otrs jautājums Vai komisija varētu sniegt datus par to, cik nobrieduši ir šie projekti? Un atkal, kāda ir laika termiņi paredzēti pārobežu uh, projektu izmaksu un ieguvumu izvērtēšanai? Cik tālu ir atļauja piešķiršanas brīdis Katrā ziņā man ļoti interesē tieši šis izmaksu un ieguvuma izvērtējums projektiem, un jebkurā gadījumā paldies, ka esat uh, šodien šeit un uh, pastāstījāt mums par projektiem. Paldies! Paldies! Jordāns Kundze. Šo biskīnu predstavītavu. Paldies, uh, Laukungs, par jūsu klātbūtni un stāstījumu. Man ir ļoti specifisks jautājums, Jūs jau stāstījāt, kas notiks ar tiem projektiem, kas neatbilst Eiropas tiesību aktiem, bet tomēr gribētu norādīt, ka viena no Eiropas valstīm ir nobalsojusi pret projektu sarakstu. Tāpēc, ka tur ir viens ļoti apšaubāms projekts, un es runāju par gāzes projektu pie Triestas, kurš eh, radīs problēmas videi, tāpat arī nav drošs. Itālijas ziemeļu daļas iedzīvotāji un tāpat reģionālās varas iestādes, nu, cik es zinu, eh, un eh, arī Itālijas valdība nav spējusi nodefinēt savu atzinumu attiecībā uz šo projektu. Katrā ziņā ir ļoti daudz tādu ļoti apšaubāmu apstākļu attiecībā uz šo projektu. Uh, un par šī projekta iekļaušanu sarakstā. Tāpēc es gribētu prasīt, kāda ir jūsu nolūka nolūk attiecībā uz šo projektu un kā jūs garantēsiet Eiropas tiesību aktu īstenošanu šajā jomā. Paldies! Paldies, Turmes kungs! Paldies! Man arī pāris ātri jautājumi. Viens ir par dienvidu gāzes koridoru un par jaunākām attīstības tendencēm, tā tad jaunajā uh, projekta sarakstā vai uh, informācija ir aktualizēta. Es saprotu, ka Nabuko jau ir tikpat kā miris. Un kā uh, tas tiks atspūgļot? Un tālāk, ja mēs skatāmies uz uh, starpsavienojumiem, sākotnējā fāzē un vēlāk, es esmu to izvērtējis un. Mēs esam jau pārsnieguši šo 10% starp savienojumu uh, rādītāju, kas tika nosprausts uh, Barcelonā šī gadsimta sākumā, bet uh, vienam reģionam, Spānijā un Portugālē, saprot, ka arī pat pēc uh, PCI šis rādītājs Portugālē un Īrijā būs zem 5%. Tātad, ko jūs paredzat piedāvāt šīm valstīm? Un situācija Spānijā un Portugālē, vai viņi būs uh, Uh, eksportētāji atjaunīgiem energoresursiem, viņiem ir tik daudz gāzes Spānijā, ka viņi varētu nodrošināt uh, ļoti labu kapacitāti. Tālāk mums ir tehniskais nodrošinājums un programmatūra. Kampodika Reiskunga ziņojumā mēs no parlamenta puses esam centušies uzsākt diskusiju par programmu nodrošinājumu, lai nodrošinātu labāku uh, savienotību starp uh, sistēmu nodrošinātājiem Eiropā, un mums bija doma par centralizētu koordināciju, modelējot un arī mm, pielāgojot plūsmas dažādos reģionos. Nu, diskusijas, jāsaka, par to nav izvēršās īpaši veiksmīgas, bet es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs aspekts. Un arī to, tur mēs varētu padomāt, ko darīt tieši programmatūras ziņā, jo galu galā, ja mēs ieguldīsim miljonus uh, pārvads līnijās, tad varbūt reizēm jāpadomā, varbūt arī ir nepieciešams attiecīgi ieguldījumi uh, programmatūrā, vai nu mēs šeit runājam par gāzes pārvadiem vai par elektropārvades līnijām. Paldies, Turmesa kungam un Kelī kungs nākošais. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Laukungam par stāstījumu. Ir interesanti, ka Laukungs minēja, ka lielākā daļa mūsu projektu ir dzīvotspējīgi un Te būtu jautājums, jā, vai tur būtu arī savstarpēji konkurējoši projekti, Laukungs arī tā teica, un katrā ziņā to vajadzētu darīt, un komisijai pie tā vajadzētu strādāt. Tika minēti šķidrinātās gāzes eh, projekti, īpaši piegāžu drošība, tas ir ļoti svarīgs apsvērums. Ir jāsamazina cauruļvadiem, tā tad jābrūdz kaut kādas problēmas. Mēs um, esam atkarīgi arī no Krievijas gāzes, arī tas ir problemātiski. Jāņem vērā arī tas, ka gāzes cenas ir būtiski samazināts Amerikā, ņemot vairāk turvaldošās tendences, tā tad attiecībā uz uh, sašķidrināto mm, dabas gāzi. Arī manā valstī ir projekts uh, šai jomā, arī citās valstīs, Eiropas rietumu daļā. Kāda prioritāte jūsuprāt būtu jādod šiem uh, šķidrinātās dabas gāzes projektiem manis minēto faktoru kontekstā? Paldies, Rubikungs. Äh, es vēlētos sirsnīgi pateikties ģenerāldirektoram, un uh, varbūt viņš varētu uh, savu uzrunu mums iesniegt arī rakstveidā, tā lai mēs varētu detalizētā veidā redzēt, kā šie uh, projekti tiek strukturēti un uh, kādā veidā tos varētu optimizēt. Mans jautājums attiecas uz vidusjūru. Kā šeit izskatās stratēģija? attiecībā uz Magrebas valstīm. Vai šeit pastāv iespēja uzlikt kaut kādus prioritāros punktus un kādi projekti ir paredzēti šajā reģionā? Grāci. Paldies, Kraulīkungs. Paldies priekšsādātāji un uh, paldies uh, Laukungam par prezentāciju. Trīs lietas no manas puses. Pirmkārt, attiecībā uz piegāžu drošību. Protams, ka piegādes drošībā ir runa ne tikai par pārvades tīklu, bet ir jābūt garantijām arī tieši pašam patērētājam. Un pašreizējos starp savienojamos elektrības tirgu enerģi, eh, elektrība plūst tikai vienā veidā, un neskatoties uz tehnoloģiskajiem, um, tehnoloģiskajiem attīstībām, nav iespējams to pagriezt otrā virzienā, un arī šis jautājums neseni kļūst ļoti būtisks, kā arī attiecībā uz gāzi. Otrām kārtām, tad, kad mēs runājam par nacionālajiem regulātoriem, kas un kuriem ir jānodrošina šis uh, nacionālais un transnacionālais būvums no projektiem. Vai tad nacionāliem regulātoriem to būtu jādara? Tātad nacionālais regulators, viņš regulē tirgu pats savā reģionā. Un varbūt, ka tā ir nacionālo regulātoru, nu tāda pārprasta papildināta loma. Un trešām kārtām pār ieguvumu, par labumu patērētājiem. Vai komisija to ir izvērtējusi, kāds ir labums no šiem starpsavienojumiem? Un, kad es te runāju par lietotājiem, tad es te nedomāju tikai lielos industriālos lietotājus, bet arī privātos. Mēs pēdējo piecu gadu laikā krīzes apstākļos esam piedzīvojuši to, ka energoresursu izmaksas ir tā joma, kas ārkārtīgi ietekmē ikdienas uh, dzīvi, tāpat kā uh, drēbes un vispārējais, bet energocēnas joprojām iet uz augšu, nestoties uz to, ka ir jauni efektivitātes pasākumi enerģijas piegādei, ir jauni uh, taupīšanas pasākumi. Un ņemot vērā izmaksas patērētāji arī lieto patērē mazāk un uh, tādējādi aizsargā savu budžetu pēdējais jautājums par to, ko varam mācīties no iepriekšējiem projektiem. Daudzi no tiem ir bijuši ļoti veiksmīgi, bet viens no pamatprincipiem attiecībā uz sākotnējiem ten projektiem ir tāds, ka lai tie, kas ir visatālinākajos reģionos, lai viņi uh, nezaudētu kaut kādā veidā, lai viņi nebūtu sliktākā situācijā, tāpēc, ka viņi atrodas tālu un īrija būtu viena starp savienojumu pašā attālinātākajā galā, bet no otras puses tā varētu būt arī resurss kaut kādiem energoresursiem, tāpēc mums vajadzētu paredzēt šādu veidu geogrāfisko struktūru. Paldies, Balčītis kungs! Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbamas direktorius. Paldies priekšsādātāji, paldies arī ģenerāldirektoru kungam. Jūs uh, pieminējāt Baltijas valsts savā izteikumā un arī šķidrinātās dabasgāzes terminālu un to, cik svarīgi tas ir mūsu reģionā. Jāatzīmē, ka mēs esam apstiprinājuši vadlīnijas par svarīgiem energotīkliem, un tur arī ir zinām lēmumi. Regulā jāņem vērā, ka mums ir viens no labākajām šķidrinātās gāzes uh, uzglabāšanas uh, vietām, mūsu projekti, tā kā, piemēram, tas, kas ir Lietuvā, ir tāda nacionāla rakstura projekti, bet uh, tie ir ļoti svarīgi arī visai Eiropas Savienībai, lai nodrošinātu mūsu energo neatkarību. Un mēs redzam, kāda ir reakcija no Krievijas, no Gazprom, kas ir ļoti tagad satraukti, ka Lietuva īsteno savu projektu ļoti ātri, un mēs, zināmā mērā, radam precedentu nodrošinot alternatīvas iespējas energo mm, drošībai un neatkarīgumam no ārējiem resursiem. Paldies! Paldies visiem par jautājumiem un komentāriem, un tagad došu vārdu laukungam atbildēm. Well, thank you very much, Chair, and, um, thank you. Paldies. Paldies visiem deputātiem, kas izteicās debatēs. Jo, nu, tas pilnīgi noteikti šīs debats padarīja tādas dzīvīgas. Tāpēc varam spriest par to, kādas prioritātes ir infrastruktūrā. Galu galā visi esam šajā procesā iesaistīti. Uh, Un, kad redzam to, cik ļoti nenovēršami ceļas fosilās degvielas cenas pasaulē, arvien vairāk pieaug pieprasījums Āzijā, arvien vairāk pašpietiekami ir Amerika savukārt, un Eiropa ir tā, kas par to visu maksā. Vismaz attiecībā uz fosilām degvielām, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa pati var pārvaldīt savu tirgu tādā veidā, kas būtu atklāts, integrēts, eh, savienots un konkurētspējīgs. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas valdības un šis parlaments un nacionālajie parlamenti iesaistītos šais centienos. Gribēju tikai vēl teikt, ka esmu gatavs, protams, atgriezties šeit vēl pirms deleģēta akta pieņemšanas, lai runātu ar jums par šiem projektiem. Nu, vai nu ar jums šeit komitē vai kādā mazākā grupā, ja jums tas šķistu nepieciešami. Jo Mēs, protams, nevaram jūs priekšā izanalizēt katra individuālā projekta izmaksas un prerogatīvas, bet mēs varam jums izskaidrot procesu, kā veidojam šos reģionālos grupējumus, kā izpētam tos, kā izvērtējam tos, daram to ļoti piesardzīgi. Šī rocinātie 57 projekti, se, es atmēr 750 pro, projekti, kas tika tālāk līdz 158 skaits samazināts, tieši ar šādiem kritērijiem tika atlasīti likviditāte, cena, konkurēt spēja tirgu, konkurence, un ja kāds projekts nevarēja, piemēram, attiecībā uz transmisijas pārvades infrastruktūrām nodrošināt šos kritērijus, tad mēs vērtējam pozitīvo ietekmi, kas būtu uz gala patērētāju. Un mūsu ziņā ir arī pārliecināties, ka regulējuma piemērošana tīklu, pie, pie, tiek piemērot tīkliem, lai mēs redzam šo potenciālu, kas ir projektiem, kas jau, protams, ir izpētīti, eh, skatoties no tā, kā tie ietekmēs eh, klientus, uzņēmumus un tā tālāk. Te atgriezīšos vēl pie tā, ko teica Kraulīkums pēc mirkļa. Tālāk jautājums um, no jūsu referenta par regulējumu, par regulu attiecībā uz sarakstu izstrādi. Nebija viegli visus līdzdalībniekus ietvert diskusijās un pārliecināties, ka viņi, nevienam no viņiem nav tāda primāra loma, ka viņi ir līdz uz līdzvērtīgiem pamatiem regulātori nacionālā līmenī darbojas. Jā, viņiem ir nacionālais fokus, nenoliedzam palīdzēt eh, klientiem, patērētājiem nacionālā līmenī, bet viņi darbojās neatkarīgi viens no otra. Un, ja ir projekts, kuru viņi var sastrādāties, un šāds projekts nāk patērā, par labu patērētājiem abās valstī, tad tādā gadījumā viņiem, protams, kopīgiem spēkiem jāveic šo labumu un izmaksu analīzes. Vienalga, vai tur runājam par Baltijas jūras valstīm vai par citām Mm, dalībvalstīm, kam ir kopēji projekti. Un mūsu pieredze liecina, ka pirkne projektu šādā veidā ir ignorēta tikai tāpēc, ka nacionālais regulators izpētīs tos tikai un vienīgi no nacionālā skatu punkta. Un to es sapratu, to es domāju, kad es runāju par konverģenci. Viņi, protams, arī saņem palīdzību no Ljubļanas aģentūras, kas palīdz koordinēt darbību nacionālo regulātoru starpā. Svarīgi atbalstīt to, kas norisinās nacionālā līmenī, bet vienlaicīgi jādod šī pievienotā vērtība arī pārobežu dimensijai, kad tīri ietekmes ziņā tiek panākts progress un tas palīdzētu arī nacionālam uh, attīstības progresam. Kas attiecas uz nacionālo prioritāšu atzīšanu attīstībā un finansējumu iespējām nacionāliem projektiem tad jāsaka, tas paredzēts struktūra investīciju fondos, kur ir, piemēram, nu, paredzēt līdzekļi, ja kāds enerģētikas projekts palīdz nacionālā līmenī, nodrošina attīstību. Mēs savukārt skatāmies uz tādām plašākām uh, sakām, uh, nu, par Baltijas valstīm runājot un pievēršoties Balčītis kunga jautājumam komisija. Uh, ar zināmu atbalstu arī no ekspertu puses ir pieņēmusi tādu atzinumu, ka viens vienots salīdzinoši liels enerģijas termināls Baltijas valstīs, kas varētu ietvert divas Baltijas, divu Baltijas valstu vajadzības un vēl varbūt piesaistīt pat citas dalību valsts, kā piemēram Somija, būtu labāks risinājums ilgtermiņā nekā kaut kāda maza mēroga projekts, projekta katrā valstī. Jo pilnīgi noteikti tādā gadījumā tiktu garantēts piegādes drošums, uh, tajās situācijās, kad iestātos krīze, bet galvenais ir iet vēl tālāk par šo pie, piegādes nepārtrauktības jautājumiem, drīzāk vēl domāt arī par to, kādas cenas šādā veidā mēs varam, kā, kā mēs tās varam ietekmēt. Nu, tāpēc mēs domājam, ka šāds liels termināls, kuru tad, kas varētu kalpot Baltijas tirgumu kopumā, būtu pilnīgi noteikti kaut kas tāds, kas piedāvā pavisam reālu tādu sarunu vešanas pozīciju attiecībā uz cenu noteikšanas tradicionālajiem piegādātājiem. Varam pratoties viņu spiedienam, un kā jūs ļoti labi zinat, uh, Mēs atbalstam klaipēdas projektu ar tā starposmu mērķiem, bet vēlamies redzēt plašāku risinājumu Baltijas valstīm. Un tāpēc esam pieņēmuši šādu nostāju. Tā ir pozitīvs, tātad pozitīvs jāvārds nacionālā līmenī, bet vēlamies starptautiski būt ambiciozāki un meklēt tādu risinājumu, kas varētu kalpot Baltijas valstīm kopumā. Atgriežoties tālāk pie tā, ko teica jūsu referents par sistēma operātoru darbību un komisijas darbību, lai identificētu pārobežu projektus, kas tiešām nodrošina progresu. Lūdzam sistēma operātors ne tikai darboties pamatojoties, pamatojoties uz saviem desmit gadu attīstības planiem un iesniegt projektus, bet mēs vienlaicīgi vēlamies arī eh, sabiedrību kopumā domāt par šo jautājumu. Un tagad, lūk, esam ieguvuši šo visaptverošo ainu par to, kādi projekti varētu tikt iekļaut mūsu radarā. Un Eiropas sistēma operātoru tīkls mm, dod ikgadēju at, atjaunināto projektu sarakstu, bet, nu, jāsaka, tā tam vajadzētu būt, bet līdz šim tas nav noticis. Kas attiecas uz papildus informāciju? kopā ar sarakstiem, ko mēs pieņemsim kā deleģēto aktu, sniegsim arī informāciju par visiem projektiem. Var jums apliecināt. ka šeit prioritāšu sagatavošanā ne, neļāvāmies ietekmēties no kaut kādiem politiskiem apsvērumiem. To par to runājam arī tad, kad tika pieņemta regula. Mēs teicām, ka lūk, šie projektu veicinātāji, sistēma operatori, tad nāk pēc prioritātes eh, viedoklis no mūsu Eiropas aģentūras. Un tad, lūk, uz šiem viedokļiem mēs pamatojāmies priekšlikumu pieņemšanā. Tālāk gribējām redzēt, eh, kā izpildās līgumu pienākumu, respektīvi dalību valstīm vajadzēja arī piekrist, jā, ka šāda veida projekts var turpināties viņu teritorijā. Uh, vai daļā teritorijas. Tas ir līgumā ierakstīts, eh, dalībvalstīm ir jādod šāda piekrišana. Bet mēs līdz šim, jāsaka, neesam novērojuši nevienā no subreģionālajām grupām tādu situāciju, kur kā dalība valsts, teiksim, politiski iemeslu dēļ uzstātu uz to, ka kaut kāds tāds vai citāds projekts būtu izņemams no saraksta. Tas tomēr nav attiecināms uz projektu, ko pieminēja Jordans kundze Nāsmu īsti pārliecināts, vai šī attiecīgā dalībās nobalsoja pret beigu beigās, jo mēs nācām klējā ar paziņojumu, lai apliecinātu šai dalībvalstī, ka gala lēmums no komisijas puses un priekšlikums no komisijas puses ņems vērā tās problēmas, kas saistītas ar ietekmi uz vidi Um, šajā dalībvalstī. Un jāsaka gan, ka šobrīd nedrī, nevaru nekā iepriekš paredzēt, kāds būs komisijas lēmums šobrīd. Bet varu jums pateikt tikai to, ka tā kā šīs problēmas pastāv un problēmas nav tikušas atrisinātas šai kontekstā, mūsu līmenī uh, neskatoties uz uh, arvien tuvojošamies termiņu, kas ir nedēļas beigās, mēs tomēr nedomājam, ka šīs uh, problēmas tiks atrasinātas, un uh, tās ir saistītas ar ietekmi uz vidi, un tāpēc, nu, visdrīzāk, visdrīzāk mēs nevarēsim šo priekšlikumā iekļaut šo projektu. Uh, Nu, bet tāda ir šobrīdējā situācija, bet, nu, katrā ziņā pie tā mēs vēl strādāsim, vēl papētīsim to nedēļas laikā, strādāsim kopā ar komisāriem, un, kā jau teicu, termiņš, par ko esam vienojušies savā starpā, bija 20, 20. septembris, bet, nu, varu jums teikt uzreiz, ka, nu, visdrīzāk nebūs iespējams šādu projektu iekļaut eh, mūsu priekšlikumā. Jo, nu, pilnīgi noteikti šeit problēma pastāv. kas attiecas uz mūsu konsultantiem. Nevēlos, protams, šeit pārliecīgi cildināt savus kolēģis, bet jāsaka, ka es uzticos savai, savam dienestam, uzticos viņiem vairāk nekā konsultantiem. Jo konsultanti uh, nāk klajā ar padomu, bet viņiem nav visa šī papildus pieredze, tehniskās zināšanas, kas ir manam dienestam, un var jums apliecināt, Valienas kundze, ka komisārs es un mana, mans dienests, mana komanda ir tā, kas izstrādā šo priekšlikumu, nevis konsultanti. Viņi, protams, dod mums padomu, piedāvā kādas idejas, analīzi un tā tālāk, bet viņi nav tie, kas saka galvārdu. un mēs vienmēr skatāmies uz viņu teikto ar tādu objektīvu acu. Mēs neuz, ne, nu, ne, neticam viņiem uz vārda. Par projektu briedumu runājot, nu tas ir tā tāda ļoti saržģīta koncepcija. Reizēm projektu biedri, briedums, kā es jau norādīju, izriet nu patiešām reāls izvēles, kas jāizdara starp dažiem konkurējošiem projektiem. Citreiz Savukārt, nu vienkārši šis maršruts nav finalizēts. Un mēs dosim norādi par projektas briedumu arī sarakstā. Par šo briedumu pakāpi. Bet Protams, ja projekts ir iekļ šajā projektā, eh, šajā sarakstā uz, uz nenoteiktu laiku, tad acīm redzot pastāv kaut kādas problēmas ar tā īstenošanas iespējām, un tad līdz ar to parādās arī pamatojums to izņemšanai no projekta. Līdz ar to šiem projektu iesniedzējiem pilnīgi noteikti pastāv risks, ka, ir, eh, ka viņu projekts var tikt izņemts no saraksta, ja viņi neko nedara lietas labā. Par progresu ziņojumu runājot. Divas tīklu sistēma operātoru organizācijas piedāvā ļoti labu um, reze, tādu, tādu buferi, papildus darbu. Un pilnīgi noteikti šie projekti būs jāiestrādā visos viņu progresa ziņojumos, tālāk par infrastruktūru attīstību. Mēs arī grasamies uh, saņemt regulārus progresa ziņojumus, un ļoti daudz projekti pilnīgi noteikti tiks pakļauti arī pavisam tādai publiskai uzmanībai, plašsaziņas līdzakļos un citur. Un tāpēc tagad atbildēšu Turmes kungam sakot, ka Dienvidgāzes koridors kā koncepcija joprojām ir dzīvotspējīgs, bet Nabūko variācija šādai kopējai konvekcijai tomēr nešķiet īsti iespējama. Mums ir tāds mazāka apmēra projekts, ko iespējams būtu arī palielināt par saiknes starp Azerbaidžānu un Turciju un Eiropas Savienību. TANAP. Mēs tāpat arī domājam, ka šī TANAP projekta iesniedzēji varētu pieņemt pirmo investīciju lēmumi līdz gada beigām. joprojām tur ir dažādi šķēršļi, kas jāpārvar, un tie īpaši saistīti uh, ar šī projekta veicināšanu, jo ir mazāk caurvadu kapacitāti jauda nekā Nabuko projektā bija paredzēts. Bet katrā ziņā tas vienalga ir komerciāls priekšlikums un projekts, tas nav tikai politisks mērķis. Un savienojums no Turcijas robežas uz pārējām valstīm Eiropas Savienībā atkal ir jautājums, par ko vēl eh, konsorcija pārstāvjiem jāpieņem investīciju lēmumu. Sākotnējā izvēle bija šo cauruļvadu pārvadīt caur Grieķiju un Itāliju. Tam savukārt no mūsu puses, un tas arī atspoguļos projektu sarakstā, kopēji interešu projektu sarakstā, eh, vajadzīgi uzmanība no mūsu puses arī attiecībā, kas notiek uz patērētājiem Bulgārijā, Rumānijā, Ungārijā. Jo viņiem taču būtu bijusi diez, diezgan liela priekšrocība infrastruktūra attīstībā, ja būtu īstenots Nabuko projekts caur šīm valstīm uz Austriju caur šīm trim valstīm, tātad tam būtu bijis priekšrocība šīm trim valstīm. Līdz ar to mūsu sarakstā uzsvers tālāk tiek liks uz starp savienojumu, starp Grieķiju un Bulgāriju tīpaši. Un potenciāli arī atgrieziniskai plūsmai no Slovākijas uz Ungāriju un arī no Austrijas tāpat. Nu, līdz ar to, protams, spēles noteikumi mainījušies dienvidu koridoru kontekstā, bet jāsaka, šī koncepcija par dienvidu koridoru pilnīgi noteikti ir, nu, pavisam dzīvīga un pavisam vērā ņemama. Nu, tieši tāpēc, ka mēs, protams, esam nobažījušies par šiem tradicionālajiem piegādātājiem, kā jūs labi zināt, kas mums parasti piegādā gāzi Eiropas Savienībā. Nevēlamies būt no tiem atkarīgi. Mēs pilnībā piekrītam jums arī tajā, ka mums ir jāveido arī pirms un pēc uh, procesa analīzi Domāju, ka varēsim sniegt jums arī zināms skaitļus šai kontekstā. Atbildot vēl uz to, ko vaicāja Valēns kundze, es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt, ka tajā brīdī, kad mēs publicēsim sarakstu, mēs publicēsim ar attiecīgu pavadošu dokumentu, ja paziņojumu, uh, bet es arī jums varu apsolīt, ka varu sniegt jums papildus tehnisko pielikumu šādam paziņojumam, kas, ļauj jums, kas ļaus jums iedziļināties šajos projektos un piedāvās jums papildus informāciju par izmaksām un priekšrocībām, lai jūs labāk varētu saprast, kas eh, te notiek. Starp savienojums starp centrālajām Eiropas valstīm, protams, ir procentuāli daudz plašāks eh, skaidrs nekā 10%. Pēdējo reizi Eiropā, domāju, gan biju ļoti sen. Zinu, ka toreiz šie mērķi tika noteikti šie 10%, bet reāla problēma mums Eiropā šobrīd ir tāda, ka pirmām kārtām ir jāatzīst, ka starp savienojumi centrāla Eiropā jau ir ļoti spēcīgi. Un mums ir nepieciešams optimalizēt pašreizējos tīklus, tieši kā jūs teicat, nu, piemēram, attīstot viedākas lietojuma programmas un panākot to, ka sistēma operātori darbojas pamatojoties uz vienas platformas, nevis uz divām, kāds notiek šobrīd. Bet perifērās problēmas ir daudz būtiskākas. Portugāla, Spānija uzsvērta, ka viņas faktiski ir enerģijas sala. Nu, īrijas gadījumā pilnīgi noteikti. Īrija arī ir sala. Atceros jūs iepriekšējo premjerministra teikto sakām, viņš teica, ka tad, kad tika izbūvēts kanāls starp Franciju un Angliju, Lamanša kanāls, tad īrija vēl, kļuva vēl perifērāka, vēl nomaļāka. Nu, burtiski tāda apgrieztā loģika vienkāršāk bija nokļūt īrijā, bet nenoliedzami gravitācijas centrs mainījās tirniecības un investīciju jomā. Tas vairāk virzās uz centrālo Eiropu, ja nav pietiekam daudz starpsavienojumu. Un nu, tāpēc te piekrītu tam, ko teica Turmeskungs, aicinot uz lielāku starpsavienojumu vai izveidu starp Iberijas pusalu un Centrālu Eiropu. Šobrīd ir apmēram 6% šis skaitlis arī projektiem sarakstā. Tātad 6% starpsavienojuma elektrības ziņā vismaz. Bet šis skaitlis varētu būt daudz augstāks. Tas gan atkarīgs arī no tā, kādu projektu tiek izvirzīti un kā operatori tos liek priekšā, bet ir politisks raugoties, nu jā, tā pamatojums ir ļoti būtisks. Enerģijas termināls, nu, termināļu un to kapacitātes ir eh, ļoti svarīgs jautājums. E, tātad šķiršķinotās gāzes termināli, neskatoties uz tās kapacitāti noturēt cenu zināmā līmenī, šeit ir arī tāds, tāds pretējs faktors Un e, sašķintās gāzes patēriņš Eiropā ir samazinājies vairāk par 30% pēdējo gadu laikā, jo caurveda gāzes cena ir tīpaši gāze no ne Krievijas avotiem, joprojām ir ļoti konkurētspējīga un e, patēriņš ir zemāks. E, jā, tur mēs kungs māra galvu, man acīm redzot ir taisnība. Protams, ka tā komentārs no zāles. Un nu, tas jau nav tāpēc, ka uh, Japāna ir paņēmusi gāzi, bet tāpēc, ka ogli, ogļu, akmeņogļu cena Eiropā ir ļoti zema un cauruļvadu gāze arī, gāzes cena arī nedaudz samazinājusies. Realtāte ir tāda, ka gāze Eiropā šobrīd nav konkurētspējīga salīdzinot ar citiem enerģijas avotiem. Tie, kas cer, ka sašķidrinātā gā, dabas gāze kaut kā revolucionāri e, atkal visu mainīs enerģijas jautājumos, tad tiem šobrīd jāsaskata realitāte, ka akmeņoglis tomēr joprojām tiek būtiskās apmēros importētas. Mēs, protams, gribētu, lai tas mainītos e, vidas e, ietekmes apkarošanas mērķu dēļ, bet šomēr, tomēr akmeņoglis joprojām tiek patērēts ļoti augstā līmenī. Tas, vai mums ir nepieciešama lielāka šķidrinātās gāzes uzglabāšanas kapacitāte zināmās valstīs, jā, tas varētu būt pamatots uzskats īrijas gadījumā. Jāskata, protams, arī šādu projektu iespējamā ietekma uz vidi, bet eh, vispārējā situācija ir tāda, jā, ka šķidrinātās dabas gāzes sektors palīdz, bet piegāžu dažādošana, piemēram, caur dienvidu koridoru, un tāpat arī pieeja, ko esam apstiprinājuši politiskā līmenī attiecībā uz akmeņogliem, tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, priekšsēdētājs šķiet, ka es esmu atbildējis uz lielo vairumu jautājumu, tikai gribētu norādīt Rubikungam. Tātad kādas ir mūsu galvenās līnijas vidusjūras stratēģijā? Kipra un potenciālās saiknes savienojumi, lai varētu gāzi no Kipras nogādāt Eiropā, tāpat arī savienojumu ar Turciju šķiet varbūt uh, komerciāli viss pievilcīgākie, bet no politiskā viedokļa problemātiski. Tomēr, nu, tur ir uh, zinām balva iespējama par sadarbību ar Turciju. Ir zinām maks jāmaksā arī par to uh, gāzes iespējas, ieguvas iespējas vidusjūras reģionā nav pilnībā var izpētītas, un Mēs raudzīsimies arī uz rietumiem no Kipras, pētīsim vēl gāzes iespējas. Tālāk uh, savienojums ar uh, Alžīriju, caur Maltu, Sicīliju, arī tas ir ļoti svarīgs. Un potenciāli ilgākā laika termiņā, lai varētu stiprināt arī uh, elektrības savienojums ar Ziemeļāfriku caur uh, uh Iberijas pussalu, caur dienvidrietumiem, tad arī tur rodas milzīgas iespējas atjaunīgo energo resursu importam, bet tāpēc domāju, ka pirmām kārtām būtu uzsvars jāliek uz rietumu vidusjūras uh, reģionu, tātad stiprinot savienojums uh, arī Iberijas pussalā. un uh, veicinot arī stimulējot uh, atjaunīgo energoresursu tirzniecību Eiropā. Priekšnādātā varbūt neatbildēja uz visiem, bet tomēr ceru, ka atbildēja uz lielāko vairākumu. Paldies uh, Filipam Lom par atbildēm uz jautājumiem, par ļoti izsmeļošām atbildēm. Nēs pārliecināts, vai visi ir pilnīgi apmierināti ar visu, ko jūs teicāt, bet katrā ziņā liels paldies! Paldies un uh, turpināsim darbu pulksten trijos.